Kolēģi, io inizierei e, lavori. Dārgie kolēģi, mēs varam sākt darbu un skatīsimies, vai ir kādi punkti, kas sagādā problēmas. Vispirms darba kārtības projekta pieņemšana, vai ir iebildes pret šo darba kārtības projektu? Ja nē, tad uzskatām, ka ir pieņemts. Pārējām pie otrā darba kārtības punkta protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 2011. gada 15. un 16. martā. Ja iebildumu nav, tad pārējām pie trešā punkta. Priekšsādātājas paziņojumi. Runājot par šo, šīs pēcpusdienas un rītdienas darbu, tad 24. punkts ir pabīdīts uz priekšu un tiks izskatīts pēc 12. punktā. 10. un 11. savukārt ir pārcelti uz nākamo sēdi. 6, 12 un 21 lūguma raksti. Lūguma rakstu iesniedzēji nebūs klāt. Būs neliela prezentācijas 17. lūguma rakstam. 15. punkts. Lūguma rakstā iesniedzēji no Maltas sekos līdz webstreamingā mūsu debatēm. 25. lūguma raksts. Mičela kungs izteica vēlmi piedalīties sēdē un nāk klajā ar paziņojumu, par atkritumu sazināšanas iekārtām Dublinas līcī Pulberga pusalā. Mēs, kā parasti, esam saņēmuši pielikumu darba kārtībai, kur ir runa par um, tālāko attīstību lūguma rakstiem. Ja iebildumu līdz sēdes beigām nebūs, tad uzskatīsim, kā pieņemtu priekšlikumu, ar ko nākuši klajā attiecīgie dienesti. Piektais punkts. Sāksim izskatīt lūguma rakstu. 1594, 2010, ko iesniedza Gabriela Červi. Uzreiz došu vārdu Floida kungam komisijas. Čia. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā varbūt jums jau droši vien ir zināms no pēdējiem Strasbūras tiesas rezultātiem, tad šķiet šis lūgumraksts ir saņēmis apmierinošu atbildi no komisijas puses. Mēs esam saskārušies jau iepriekš ar šo jautājumu, jo ir bijuši rakstiski jautājumi par to. Un bija novembra plenāra sēdē 9. gadā mutisks jautājums ar debatēm par to. Un šeit uh, Jūs droši vien varat iedomāties, ka komisija norādīja, ka tā ir iekšēja lieta Itālijai, un uh, komisija, uh, komisijai nebija nekāda nostāja jāieņem šajā jautājumā. Tātad mēs to klasificējām kā nacionālu jautājumu, un tāpēc uh, lūgumraksta iesniedzējs arī ir pareizi rīkojies tā vietā, vēršoties Strasbūras tiesā, kas tagad arī ir sniegus savā dzinumu. Paldies! Honorevole Auken. Aukenas kundze. Eh, bit... Esmu nedaudz pārsteigta, ka šīs loganroks vispār ir darba kārtībā. Es nezināju, ka var iesniegt lūgumrakstu par eh, tie, tiesas eh, teksta formulējumu daudz logam rakstus, varbūt es nepiekrīņēmu un uh, nepiekrītu definīcijās, bet tāpēc es esmu izbrīnīt, ka varbūt jautājums, kas jau ir tiesas lieta. Nē, nē, nē. Es uh, vienkārši jautāju, kāpēc tas ir darba kārtībā. Tas ir pilnīgi pārsteidzoši, ka lieta, kas jau ir skatīta tiesā, Vienalga, ko mēs par to domājam, mēs esam par vai pret, tas nav svarīgi, es par to nerunāju, bet eh, es vienkārši brīnējos, šis nav lūgumraksts. Tas ir lūgumraksts, jo cilvēki to tā sauc, bet uh, mēs tāpat pieņemam daudz lūgumrakstus, kas nav īsti lūgumraksts, bet arī šajā gadījumā jūs nevarat nākt pie mums ar eh, tiesas formulējumu, ar tekstu, ar Strasbūras tiesas formulējumu. Vai var? Vai mēs varam uh, uh, cilvēktiesību tiesas spriedumu tā kā pārspriest? Mēs, mēs varam, uh, vai mūsu spriedums ir uh, svarīgāks? Šis un altri interventi. Neviens cits nevēlas izteikties? Jā, kungs. Es esmu tā kā aizslēpies aiz tēģas. Jā, paldies. Mums vajadzētu par šo par šīm problēmām vēl runāt, jo šī nesakrīta vienmēr ir. No vienas puses ir lūgumraksti, kurus mēs pieņēmām, par kuriem mēs runājam. Un, eh, un tas ir pareizi iet pa šādu juridisko ceļu. Tiesa pieņem spriedumu, tas ir par labu vai arī par sliktu pietiekami iesniedzējiem. Un tad šo lūgumu rakstu par to var strādāt un darāt. Tas varbūt arī iemesls, uh, neraugot uz šo konkrēto lūgumu rakstu, tas varbūt arī iemesls, kā tiesa pareizi ir pieņēmusi spriedumu, jo liekumi tādi, kā tie ir, un galu galā lūgumu rakstu komiteja saka, ka mums vēlreiz vajadzētu pārdomāt, vai likumi ir pareizi. Tā kā tas, šis jautājums ir būtībā pamatots, bet parasti. Uh, un varbūt koordinātoru sēdē par to vajadzētu parunāt, kā rīkoties šādā situācijā, bet varbūt arī tā, ka mēs varam pateikt, ka mēs šo lūgumu rakstu pabeigsim un tad, lai iet uz tiesu, un tad uh, gribētu teikt, ka šajā piektajā lūguma rakstā Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi jau spriedumu. Es uzskatu, ka lūguma rakstu komitē nav nekāda iemesla sākt rīkoties, un tādēļ es arī slēgtu šo lūgumu rakstu. Bet uh, tas varbūt ir ar citu rezultātu. Uh, Mēs esam politiska komiteja, un mēs neesam tiesa, un mēs vienmēr varam liestēties politiskā izpratnē par jautājumu. Tas nozīmē, ka par piektā var strādāt, bet es pamatoties uz uh, lietas būtību šo līgumu, uh, lūgumu rakstu vienkārši noslēgtu. Paldies! Kolēģi, giusto per... Uh, de... Dārgie kolēģi! Vilanda kungs. Jā, un jūs, frau. Lai varbūt eh, Okena kundzei to vēl pateiktu, vienkārši tādēļ, ka cilvēku tiesību tiesa, starp citu, arī Nacionālā tiesa eh, lūguma rakstu iesniedzējiem vai nu viņiem piekrīt vai nepiekrīt, vai viņi apstiprina vai nē, bet lūguma raksts jau tādēļ nav pretiesisks. Vai tas ir pamatots vai nepamatots, jo vienmēr ir iespējami tādi gadījumi, kāda saskaņā ar likumu vai pamatoties uz Strasbūras tiesas lēmumu nav juridiski pārkāpumi, bet tomēr beigās lūgumrakstu komiteja var nonākt pie secinājuma, ka var būt, ka tas eh, viss atbilst cilvēktiesībām un tas var būt atbilst eh, Eiropas likumiem, bet šajā gadījumā mēs redzējām, ka Eiropas likumi nav pietiekami, vai nav precīzi, vai nav pareizi Tādēļ mēs ierosinām, piemēram, komisijā, lai likumi tiktu mainīti. Tādēļ es uzskatu, ka ir pareizi, ka, ja spriedums ir eh, pieņemts, tad eh, šī lieta nonāk lūgumrakstu komitē, un mēs varam pārdomāt, vai šī pieļaujama var būt, ka pat eh, pamatotājs lūgumraksts vai to slēgt, vai ir kaut ko citu darīt, un rezultātā es teiktu, ka šo lūgumrakstu mums vajadzētu slēgt. Paldies! Io vorrei però fare una precisazione a tutti i colleghi perché. Gribētu precizēt nedaudz kolēģiem, jo principā es piekrītu eh, piezīmēm, ko izteica Aukanas kundze, bet šajā gadījumā tas varbūt nav īsti atbilstīgi, jo mēs debatējam pēc pasludināta sprieduma, bet lūguma raksts tika iesniegts, to prezentēja lūguma rakstā iesniedzējs, jo viņš uzskatīja pretēji pamatprincipu ka pamatprincipiem, kas iedvesmo no Eiropas Savienību, pienākums noņemt krucifiksus nāk, būtu pretrunā ar šiem nosacījumiem. Mēs par to debatējām, tikmēr bija spriedums, un mēs apturējām lūguma raksta izskatīšanu, kamēr tiesa spriež, pēc tam iekļāvām šo lūgumu rakstu darba kārtībā, jo tiesa ir izteikusies un izskata iespēju um, par, par, par, par, par to, vai var uh, Itālijā likt uh, noņemt skolās krucifikses. Uh, nu, tas nebūtu īsti pareizi. Un tagad gribētu beidzot to kundze izteikties, un pēc tam došu vārdu atkal jums. Viņa atsakās. Aukinas kundze. That Gribēju tikai pateikt, ka es piekrītu, ka mums nevajadzētu šo te turpināt. Man tikai šķiet, ka tas ir nedaudz dīvaini, ka mēs taču nepieņemam likumus nekādu šajā komitejā, un ja ir augstākā tiesa, augstākā līmeņa tiesa vienalga, vai mēs piekrītam spriedumam vai nē, es pat esmu kristiete un tiešām atbalstīju pirmo spriedumu, jo man tiešām bija kauns, ka uh, uh, krucifiskus uh, tiesa nosauc par simbolu, tas ir kas vairāk, man ir atšķirīga pozīcija. Es uh, piekrītu pirmajam tiesas spriedumam, un uh, krucifiks ir ļoti tāds spēcīgs simbols, tomēr mm, labi neiedziļināšos tajā visā, es tikai gribēju pateikt. Bet atcerēsimies, ka ne tikai tad, kad politiskajām partijām tas, kad pi ir pieņemami, mēs pieņemam uh, cilvēktiesību lūgumu rakstus. Es piekrītu, ka mēs varam pieņemt jebko, ko cilvēks sauc par lūgumu rakstu, un nevis tikai tāpēc, ka tas ir par Itālijas vērtībām, un uh, politiski apsvērumu dēļ tad mēs nepieņemam citus lūgumu rakstus, tas ir bīstami. Es no tā iegūtu, jūs uh, varat būt droši, bet vienkārši gribētu to uzreiz te pateikt, ka Ja visi teiks, ka tam ir jābūt galdā kā lūgumrakstam, tad labi. Tāda būs procedūra. Paldies! Credo non, non ci sia molto da aggiungere comunque. Eh, es domāju, ka nekas īpaši vairs nebūtu piebilstams. Jebkurā gadījumā pašlaik mēs slēdzam šo lūgumu rakstu un pārējām pie nākamā punkta. Un nākamais punkts - lūguma raksts 901 2008 ko iesniedza Deivids Skiners, kurš ir klāt. Un uzreiz dodu vārdu viņam uz trīs minūtēm. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Daudzi droši vien zina, ka šīs loganraksts jau divreiz šeit ir apspriests, un tas ir izraisījis lielu deputātu Uh, interesi gan šeit parlamentā, gan ārpusē, un arī izlaisīs atbalstu, bet es gribētu skaidrāk paskaidrot, par ko šeit ir runa. Sākumā gribētu pievērst uh, jūsu uzmanību diva veida pulcēšanās brīvībai. Ir pozitīvās tiesības un ir negatīvās tiesības uz šādu te pulcēšanās brīvību. Negatīvās tiesības. Uh, um, Ir definēts tā, ka jums ir tiesības, ka jūs neviens nepārtrauc un netraucē. Uh, un tas ir pretstatā pozitīvajām tiesībām, kas ir definēts kā individu tiesības, brīvība, biedroties ar ko viņš vēlas. Šis eh, nodalījums ir uh, dziļi iesakņojies mūsu sabiedrībā un kultūrā visā Eiropā. Mēs uzskatām un daudz droši vien piekritīs, ka negatīvās tiesības ir absolūtas, tātad negatīvās eh, biedrošanās brīvības ir uh, Brīvība ir uh, absolūts tiesības, un tās ir jāaizstāv. Šis logumraksts, ko mēs iesniedzām šajā komitejā 8. gadā, izveidojās pēc uh, konfliktiem Zviedrijā 2006. gadā, un, manuprāt, mēs ļoti skaidri esam pateikuši, ka cilvēkiem ir jāsniedz uh, tiesības arī neparakstīt uh, arotbiedrības līgumu, uh, jeb darba koplīgumu, un tāpat kā viņiem ir brīvība to darīt. Un šī komiteja teikusi, ka, ja es eh, izmantoju savu biedrošanās brīvību, tad man eh, jādod brīvība arī nekur neiesaistīties. Eh, abām lietām ir jābūt nodrošinātām, un tas ir galvenais punkts mūsu lūgumrakstā, un tāpēc ir tik svarīgi, lai komiteja to virza tālāk. Mēs nediskutējam par to, kāpēc neviens kāpēc kāds negrib vēst sarunas ar ārotbiedrībām eh, un kāda ir viņa iemesli. Galvenais ir par to, ka cilvēkam ir tiesības atteikties, iesaistīties sarunās. Un daži varbūt parlamentā teiks, kā tad ar darba ņēmēju un ārotbiedrību tiesībām, streika tiesībām tā tālāk. Tās netiek atstātas uh, eh, novērtā, nē, ir šīs uh, pamatbrīvības, mēs pilnībā piekrītam, bet lūdzu ņemiet vērā sakojošo. Ja darba devējam nav uh, darba ņēmēji arotbiedrībā, un ja viņi maksā algas, kas ir tikpat labas vai pat labākas, kā prasa arotbiedrības, un nav pamatot iemesla arotbiedrībām censties uh, šo uzņēmumu pakļauties, piespiest pakļauties un uh, E, tas tad noliedz e, šo brīvību cilvēkam neiesaistīties nekādās organizācijās, un tā ir diskriminācija. Mēs domājam, ka Zviedrijā un citās dalībvalstīs nav pieņemami, ka netiek piedāvāta darba likumdošanā tāda sistēma, kas būtu taisnīga visiem partneriem. Daudz darbdevēji negrib iesaistīties nekādās asociācijās, vienalga vai tās būtu viņu nozars asociācijas vai citādi. Viņi grib būt neatkarīgi un vienkārši veikt uzņēmējdarbību, un tas nav nekas nepareizs. Un gan darba devēji, gan darba ņēvēji daudz ir tādi, kuriem ir ļoti dziļa personīga pārliecība šajā jautājumā, un viņi darbojas savos eh, vidējos uzņēmumos, mazajos uzņēmumos, vedot labas attiecības savā starpā, bet eh, viņi prasa un viņi sagaida, ka valdības būtu gatavas sniegt viņiem mm, zinām aizsardzību pret uh, eh, arotbiedrībām, kas grib vienkārši pierādīt, ka viņas ir stiprākās darba tirgū. Mūsdienu ekonomikas krīzes un bezdarba apstākļos vajadzētu apzināties, ka Eiropā ir vajadzīgi maziem vidēju uzņēmumu, vajadzīgi uzņēmēji, firmas ar elastīgu darba stilu, lai tās varētu paplašināties un radīt jaunas darba vietas. Viņiem ir jāvar darboties brīvi un nevis jāsaskars ar iebiedēšanu no dažādām organizācijām kas uh, grib šos uzņēmumus slēgt, tad, kad uh, netiek parakstīti viņu nolīgumi kādu laiku mēs domājam, ka šī brīvība var tikt piemērot tikai pozitīvā veidā. Uh, zināmā mērā tā ir, bet uh, cilvēkiem ir tiesības arī neiesaistīties organizācijās. Mēs uh, nerunājam šeit tikai par Zviedrijas modeli vai par arotbiedrībām un darbu koplīgumiem. Mēs runājam par principu, par neiesaistīšanās brīvību, kas ir pamatbrīvība. Mēs esam pateicīgi daudziem deputātiem, kas atbalsta šo viedokli. Esam ar daudziem tikušies, un mēs zinām, ka šī komiteja vēlas šo jautājumu nosūtīt parlamentam, vai mutisko jautājumu ar debatēm to pacelt plenārsēdē. Un priekšādātājs kundze, varbūt jūs varētu iecelt referentu, jo šis jautājums ir izraisījis ļoti lielu deputātu eh, interesi eh, sagatavot nelikumdošanas ziņojumu. Mēs aicinām pie šī jautājuma pieķerties, lai parlaments varētu atkal vēlreiz uh, iestāties par pamatu cilvēktiesībām un aizstāvēt visu pilsoņu brīvības Eiropas Savienībā. Paldies! Eh. Vārds komisijas vārdā Fenstelas kungam. Yes, thank you, um... Paldies, priekšsādātājs kundze. Izteikšos īsi, jo, manuprāt, daudz kas jau ir pateikts iepriekšējās reizēs, kad bija diskusijas, un gribētu norādīt tikai šīs komitejas deputātiem, ka varbūt, diemžēl, Eiropas kopiena tiesa savā Gustavsona lietā, kas um, tika skatīta, ir pateikusi, ka 11. pāns cilvēktiesību uh, dokumentā, kur ir runa par biedrošanās brīvību, tur diemžēl nav nekas teikts par tiesībām neiesaistīties darbu koplīgumā, un tas arī ir labojis Zviedrijas valdības uh, atbildi, un tur ir ļoti daudz informācijas arī par šo situāciju, par Zviedrijas gadījumu, un tāpēc man par to nav nekas jāsaka. Paldies, Helnava kungs. Uh, well, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un man ir tāda deja vu sajūta, klausoties šajās debatēs, jo es esmu apvienotās karalistes. Un uh, pirms 30 vai 40 gadiem mums bija plašas debates uh, par tā saukto slēgto veikalu, kas ir šī situācija. Proti, lai strādātu, tad da, strādniekam bija jāiesaistās arotbiedrībā, un viena no reformām, kuru toreiz piedāvāja mūsu lieliskā premjera Margareta Tečere, bija tieši eh, atcelt šo situāciju un eh, piedāvāt eh, strādniekiem tiesības brīvi izvēlēties, vai iesaistīties vai neiesaistīties arotbiedrībās, bez nekādām sankcijām no viņu uzņēmumiem. Un ir diezgan dīvaini, ka Zviedrija šķiet ir iepalikuši šajā jautājumā aiz apvienotās karalists darba likumdošanā. Esmu arī pārsteigts, jo tiesības iesaistīties uh, biedrībās vai e, organizācijās e, un vai neiesaistīties ir noteikts dažādās hartās jau desmitiem gadu. Man priekšā ir vispārējās cilvēktiesību deklarācijas attiecīgais uh, teksts, 20. pāns, visiem ir tiesības uh, mierīgi biedrūties, nevienu nedrīkst uh, ar spēku iesaistīt kādā apvienībā. Man ir arī kopienas eh, strādnieku sociālo tiesību harta, kas tika pieņemta 89. gada decembrī, Un um, es domāju, vai tas ir tas pats dokuments, uz ko atsaucās komisija, jo viņi atsaucās uz 11. pantu, un tas tiešām ir 11. pants, kur gribēju šeit citēt, kas nosaka, ka uh, darba devējiem un darba ņēmējiem Eiropas kopienā ir tiesības iesaistīties profesionālās organizācijās un arotbiedrībās. Un pēc tam skaidri tiek teiks, ka katram darba devējam un darba ņēmējam jābūt brīvībai pievienoties vai nepievienoties šādām organizācijām bez nekādiem kaitējumiem profesionālā vai personīgā līmenī uh, attiecībā uz viņiem. Es nedomāju, ka to varētu uzrakstīt skaidrāk vai konkrētāk. Uh, Tas ir ļoti precīzi. Tātad strādnieku tiesības iesaistīties vai neiesaistīties uh, arotbiedrībā tiek noteiktas gan vispārējā cilvēku tiesībā uh, hartā, gan arī uh, strādnieku tiesību dokumentā, kur minēja. Tātad tas ir skaidri pateikts. Un tagad, pēc 20 gadiem, mēs debatēs strīdāmies, vai šīs tiesības būtu jāievieš. Tas ir tiešām ārkārtēji. Uh, Es gribētu atbalstīt lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumu komitejai vienoties, uzdot mutisku jautājumu par šo uh, lietu. Un es gribētu atbalstīt arī lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu komitejai apsvērt uh, ideju iecelt referentu par šo jautājumu. Tas ir uh, pamatiesību jautājums un tas ir noteikts uh, šajos divos dokumentos, ko minēju. Uh, Un uh, viss, ko lūgrumas tiesniecējs prasa, ir, lai tiktu piemērots tiesības, kas pastāv jau 20 gadus. Aukens kundze. Say, totally disagree. es pilnībā nepiekrītu Rodžeram Helmeram. To gribēju tikai pateikt. Atkal, tad, kad mēs redzam, ka ir šis cilvēktiesību tiesas spriedums, <sighs> nu jā, Kā Itālijas lietā mēs varētu atkal vērsties tiesā, bet es nedomāju, ka tas ir mūsu uzdevums. Tā ir joma, kur nav likumdošanas Eiropā. Tā nav mūsu likumdošana, tas nav mūsu uzdevums. Mums ir tik daudz darāmā šajā komitejā, un, manuprāt, ir pilnīga laika šķērdēšana. Nu, tā nav pirmā reize, kad mēs par to runājam. Pagājušais mēs par to pašu runājam. Kā jau teicu, varam to atbalstīt vai neatbalstīt pēc būtības, bet tas ir spriedums. Un varbūt, ka jāvēršas tiesā vēlreiz, kā Itālijas lietā, bet es nedomāju, ka tas ir mūsu šeit uzdevums. Mums ir tik daudz darāmā šajā komitejā. Un varbūt, ka ir zināma interese um, nepārņemt šo Zviedrijas, Dānijas modeli, Kaut gan jūs teicāt, ka tas nav tas, bet tas ir tas. Un uh, es nevarētu aizstāvēt Dānijas vai Zviedrijas modeli, izmantojot šo komiteju. Bet es nedomāju, ka tas ir piemēroti debatēt ar cilvēktiesību tiesu šeit. Tas nav mūsu darbs. Tā ir mana pozīcija. Makmillan. Makmillan kungs. Es tiešām reti piekrītu Rodžeram Helmeram, bet mani instinkti saka, ka viņam varētu būt taisnība. Un uh, tas ir tāds diezgan tāds uzspiedošs mehānisms, kas tiek izmantots Zviedrijā, Zviedrijā, un tas noteikti būtu jāizpēta tuvāk. Honorevole Jār. Jāra kungs. Also ich äh, bin dafür, Hier... Es esmu par to eh, iesniegt mutisku jautājumu, bet es varbūt gribētu to plašāk. Es domāju, ka katram, katrai valstī savas nevienās. Tā nevienā garāk. Nav jau runa par to, ka tik samazinās kaut kādas pamatiesības. Ja jūs, eh, ja kāds grib sanākt kopā, ja grib nodimēt organizāciju un uh, aicina iestāties tur locekļus. Bet jautājums šeit ir par tādu piespiedu līdzdalību. Vācijā mums tāda pati problēma, mūsu regulāras sūdzības mūsu pieņemšanas laikos, kam tikai darba ņēmēji, bet darba de devēji sūdzas, ka viņus piespiež uh, iestāties organizācijā, nemaz nejautā viņam neviens, vai viņi to vēlas vai nē. No tā parasti uh, sekas ir tādas, ka viņiem ir e, jāmaksā bieda nauda, un tad ir vesela virkni juridisko strīdu. Tad tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar to saucamo negatīvo uh, um, dalības uh, brīvību. Es negribu kādam atņemt savas tiesības, jo mēs jau faktiski. Faktiski te noteikti grupām tiek uzspiestas tiesības, dažreiz tas ir iet pārāk tālu katram atsevišķajam gadījumam kas šodien šķiet neloģisks, reizēm tam ir noteikti vēsturiska izcēlesme, bet tomēr šo negatīvo pulcēšanās uh, brīvību, organizāciju brīvību tomēr ir jāpieņem. Tādēļ es domāju, ka mutiskā jautājuma ietvaros šo jautājumu varētu diskutēt. Es domāju, ka mēs no Eiropas parlamenta vajadzētu, lai tas sniegtu savu atzinumu. Es uzskatu, ka tā ir problēma es negribu iejaukties dalību valstu brīvībās, bet es domāju, ka personam, kas tur iesaistīt, tas drusku dīvaini, ja viņam neviens nejautā un obligāti viņus iesaista kāda organizācijā. Es domāju, ka to ar tiesisku valsti no mana viedokļa raugoties un arī ar demokrātiju to nevar savienot. Tas ir tā kā tāds sociālismu pārpalikums kad es biju maz, eh, man arī neviens nejautāja, es vienkārši eh, iestādināju kādā organizācijā. Bet, kā jau teicu, Vācijā arī ir vesā virkni sūdzību arī no darba devēju puses, kuri daļēji, eh, tas ir arodu, netiek arodu apvienības, tirniecības un rūpniecības kameras, celtniecības organizācijas, un nu, viņi netiek, par viņiem neviens nejautā, bet iesaista viņus. C'è una proposta di interrogazione orale. E il eh, signor Skin. Ir priekšlikums par eh, rakstisku jautājumu. Tātad, uh, eh, Skinara kungs, lai atbildētu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs, tiešām to novērtēju. Finstras kungs no komisijas atsaucas uz Zviedrijas atbildes, valdības atbildi jums, bet, ja jūs eh, rūpīgi to izlasītu, ko teica darba ministrs toreizējās. Viņš savā atbildē saka, ka viņš pieņem šo te principu par negatīvo biedrošanās brīvību. Zviedrijas valdība tātad akceptē, ka tāda lieta pastāv, un es domāju, ka ša, tas ir šīs komitejas uzdevums diskutēt par to, vai Zviedrijas darba likumdošana patiešām sāta brīvību nodrošina. Viņš to akceptē, Un tāpēc eh, Finstra kungs no komisijas nevar vienkārši teikt, ka nav tādas uh, negatīvas biedrošanās brīvības. Pat Zviedrijas valdība atzīt, ka tāda pastāv, un es zinu, ka Zviedrijas parlamentā notiek garš debats par to. Paldies! Eh, nu, tik tiešām Eh, Zviedrijas valdības rakstiskajā, nu tā ir eh, tas minēts, un gribētu pievienot vēl kādu elementu, kas nebūtu nav nebūtisks. Spriedums, kas vairāk kā tika minēts un minēts mūsu dokumentā, runa nav par spriedumu, kas attiektos tieši uz šo lietu. Starp citu, eh, motīvu izklāsts dokumentā nesniedz atbildi uz šo lietu, kas ir mūsu acu priekšā. Runa tur ir vienkārši par uh, tiesiskumu, un tiesa saka, jā, tik tiešām Zviedrijā viņi neatzīst neiesaistīšanās brīvību. Tas ir apgalvojums, kam nav nozīmes, ja mēs ejam tālāk izskatot pašu sprieduma tekstu. Un jebkurā gadījumā Ministrs uzskata, ka neiesaistīšanās brīvība ir reāla brīvība. Gribētu savā vārdā vienkārši piebilst, ka man pagātnē jau ir sanācis teikt, ka šis lūguma raksts ir pieredzējis nedaudz tādu īpašu ceļu, nav tam tikusi pievērsta visa pienācīgā uzmanība un nav sniegta vajadzīgā atbilde, jo prasīt brīvību neiesaistīties tika sasaistīta ar piedarību reliģijai. Un tas ir piemērs, kas tika sniegts komisijai, un šeit mums tiek lūgts raudzīties, vai neiesaistīšanās brīvība ir pretrunā ar pamatiesību hartu, ar līguma nosacījumiem, uh, vai tas ir princips, kas ir vai nav jāaizsargā, un vai šis princips ir vai nav ticis pārkāpts Zviedrijas likumos. Lūk, tāda ir jautājuma jēga. Manuprāt, tagad vajadzētu virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Mēs par to jau esam debatējuši. Tāpēc nevajadzētu šeit nerunāt, nevajadzētu runāt par eh, kompetences trūkumu šai komitejai. Runājot par mutisko jautājumu komisijai, kas būtu adresēts. Ir lūgums no kolēģu puses, vai citiem kolēģiem būtu iebildumi, vai arī mēs varam šo punktu slēgt tagad? Jautāšu kolēģiem, vai ir iebildumi pret uh, mutisko jautājumu? Aukenas kundze, vienu mirklīti. Vispirms, jā, Aukenas kundze. Pensavo stesse chiedendo la parola, kolēģa. Eh, allora. Es domāju, ka jūs lūdzat vārdu. Jā, bet jūs eh, jautājat, vai es esmu pret, un es teicu, ka es esmu pret. Scusi, kolēģa, avevo capito se fosse una richiesta di parola. Es sapratu tā, ka jūs lūdzat vārdu vienkārši, nu tā tas ir. Nu labi, jūs esat pret. Bet jebkurā gadījumā, manuprāt, ir vairākums šim priekšlikumam, tā tad mēs slēdzam šo punktu, lēmjot, ka tiks uzdots mutiskais jautājums komisijai. Pārējām pie nākamā punkta. Tas ir septītais. Ziņojums par lūguma rakstu komitejas darbību 2010. gadā. Došu vārdu Meijera kungam, un pēc tam būs debatas. Komentā desde el secretariado que la próxima semana estamos en. Paldies. Paldies, priekšsādētāji. Nākam nedēļ mums būs, mūsu rīcībā būs pirmais projekts, balstoties uz piezīmēm, kas izteiktas iepriekšējā sēdē. Un es jums tagad piedāvātu, nākam nedēļ, kad šis pirmais projekts būs pieejams, ar katras parlamentārās grupas ieguldījumu mēs izskatīsim šo priekšlikumu un tad varēsim paredzēt maija sākumā sēdi. Pirms tam izskatot pirmo projektu, balstoties uz katras politiskās grupas ieguldījumu. Un tādā veidā maija sēdē mums vajadzētu varēt noformulēt pirmo dokumentu, par ko mēs varētu vienoties dažādajās politiskajās grupās. Paldies! Kolēģa Makmīlena. Makmīlena kungs. Thank you, Paldies, priekšsēdātājs kundze. Maierkungs, vai jūs vēlties diskusijas šodien par šo projektu, kas ir mūsu uh, dokumentu mapēs? Jo man Alde lūdza būt par ēnu referentu par šo tematu, ko es labprāt arī darīšu. Būšu ēnu referents, es vienkārši gribēju zināt, vai šodien paredzēts diskusijas. Kolēģi Jāra. Jāra kungs. Uh, mein Vorschlag. Mans priekšlikums būtu tāds, vai drīzāk kā jautājums vai jautājums Majerkungam. Vai mēs nevarētu sarīkot ēnu referentu sanāksmi? Tad mēs varētu ietaupīt diskusijas un eh, sagatavoties uz nākamo sanāksmi. Tur būtu referents plus ēnu referenti, tad mēs varētu attiecīgi pārunāt visu. Tas varbūt būtu kā tas priekšlikums, eh, kā eh, tālāk strādāt komitejā. Kolega Maļ. Sí, no, yo no tengo ningún, ningún inconveniente. Kungs, jā, jā man nav iebil, tas, iebildumi. Es gribēju teikt, ka mēs sekretariātā varam iesniegt pirmo projektu, kas būs visu ēnu referentu rīcība nākamnedēļ Un balstoties uz to un ņemot vērā visu ēnu referentu ieguldījumu, mēs varam paredzēt sēdi ar ēnu referentiem, un šajā nākamajā sēdē tad mēs varētu izstrādāt dokumentu, kas mūsu prāt būtu tas, kas jāiesniedz komitejai. Eh, es domāju, ka šeit tātad mums ir vienošanās par tikšanos ar ēnu referentiem, nu, un tad būs nākamā sēde. Labi, nākamais punkts ir debates par atzinumu par cilvēku ar invaliditāti, mobilitāti un integrāciju. Čičestara kunga nav šeit klāt šķiet, neredzu viņu. Tad lūkšu Aukanas kundzei, vai mēs varam tūlīt pāriet pie 9. punkta - atzinums par 27. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārlaudzību 2009. gadā. Aukanas kundze par 9. punktu lūdzu. I'll speak in Danish. Ja, okay. Fint. <coughs> Eh, Blot, <coughs> jeg har ikke tænkt mig... Øh, eh, Ja, es runāšu dāņu valodā. På denne her sag, Šeit runa ir par atzinumu. Jā, tūkojums ir nodrošināts. Es negribu eh, šeit eh, runāt katru atsevišķu punktu, bet eh, pasvītro tikai pašsvarīgāko. Trešais punkts manā atzinu projektā. Mēs bieži vien šeit esam jau saskārušies ar to, ka daudzi no mūsu lūguma rakstiesniecējiem dodas pie mums, jo viņi domā, ka harta ir tiesiska spēkā visā Eiropas Savienībā un e, ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienības e, likumiem, tā ir spēkā, bet varbūt, ka vajadzētu tā dziļāk paraudzīties lietas būtībā un paraudzīties, kā to labāk var izdarīt. Tur ir divi ļoti labi piemēri. Kur tā vispārīgi ir runa par cilvēktiesībām. Pēc pirmajiem diviem punktiem, par kuriem mēs runājām, liels vairākums komitejā vēlas, lai šādas cilvēktiesību jautājumi tiktu pārunāt komitejā. Mūsu atbildē Mēs prasām lūgumrakstu iesniedzējus orientēties uz uh, nacionālajām tiesām. Tā ir laba ideja, bet uh, atsevišķās jomās tas nav tāds derīgs pasākums, piemēram, uh, par pilsētu būvniecību Spānijā vai par pilsētu būvniecības jautājumiem kopumā, urbanizāciju. Līguma raksta iesniedzēja tie, kā aicināti griezties vietējās tiesās, tad lūgumraksta iesniedzēji ņēma to ļaunā un uh, teica, ka procesa izmaksas ir tik augstas, ka to nemaz nevar atļauties, vai arī netiek klāt tiesām. Tas nozīmē, ka par to arī ir jārunā, ja mēs vēlamies, lai likumi tiktu pareizi ieviesti Un uh, tiesā arī tika uh, teikts, ka apmēram 3000 šādu pārkāpumu procedūras ir, un kaut arī šī tendence tomēr uh, ļoti samazinās. Tieši pēc skaitļiem raugoties, tas tomēr ir vēl ļoti daudz, mēs tā īsti nevaram pateikt, bet nu, šī tendence iet uz leju, bet mēs nevaram teikt, ka tādēļ tas būtu nesvarīgi. Paraudzīšos tieši dokumentā tagad. Desmitā C punkts. Ir jādod atbilde juridiskajai komitejai. Viņi prasa, lai būtu tādas skaidras normas, kāda būtu procedūra. Nu nav nekāda nejaušība, sakritība. Vai to, par to runā pirmo, otro vai desmito reizi. Ir svarīgi, lai mums būtu tāda ļoti stabila, skaidra procedūra. Un es ceru, ka mēs no komitejas puses varēsim to atbalstīt, ko vēlas juridiskā komiteja. Piektais un desmitais punkts arī ir svarīgi. Dalība valstis. Direktīvas pārāk lēni īsteno ieviešu direktīvas. Puse no lūgumrakstiem ir saistīti tieši ar šiem jautājumiem. Protams, ka dalība valstis eh, primāri ir atbildīgas, bet eh, mums ir atkal un atkal jāuzsver, ka ir sarežģīti, ja mēs izdodam sarežģītus likumus, un pēc tam dalība valstis to vienkārši nepieņem, neko nedara un reaģē vienaldzīgi. Tas ir šokējoši un neapmierinoši. Tagad kaut kas par eh, trešo punktu manā projektā. Nē, tagad par 12. punktu. Runa ir par to, kad ir runāt par tematiem un lūgumrakstiem. Tātad Kopenhāgas kritērija nav spēkā, ja jau valsts ir iestājusies Tas bija tikai pirms iestāšanās laika, un pēc tam Kopenhāgenes kritēriji var tikt pārkāpti. Citādi var griezties e, Strasbūras tiesā, un tas viss ir drusku dīvaini. Un arī ir svarīgi, lai mēs šeit komitejā izteiktu atzinumu par šo problemātiku. Man daudz, mūsu, daudz no mūsu lūgumrakstiem tieši saistīts šim jautājumam. Uh, un tas ir samērā pārsteidzoši, kā Redingas kundze nesen teica, kad tika pieminēts septītais pants, saistībā ar, ar otro pantu, viņa runāja par tādu savu veidu atombumbu. Protams, nekāda atombumba netiks izmantota. Nav nekāda līguma pārkāpuma, kas, kurai būtu atombumbas uh, eh, iedarbība bet šeit ir dažādas reakcijas iespējas. Var iet soli pa solim, var aicināt dalībvalsts kaut ko darīt un tam līdzīgi. Šāda elastīga atbilde mēs, mm, to mums vajadzētu biežāk izmantot parlamentu līmenī. Un eh, beig beigās ir eh, pārskatāmības jautājums. Es nedomāju, ka komisija taisnība. Ja tā saka, ka mums nav tiesību. Mm, ielūkoties eh, lūguma rakstā, sūdzībā, Un tas nav pamatoti juridiski, ja komisija šādos tikai tad izvirza uh, sūdzību par to, ka tikai tad, ja uh, eh, dalība valstī ir jābūt uh, caurskatāmai. Ja mēs paraugāmies līgumā, tad tas ir tā, ka to nedrīkst aizslēpt, noslēpt. Tas komisija pārkāp savu komp kompetenci, jo caurskatāmība ir būtisks nosacījums. Varbūt to grūzījumu ceļā var vēl mainīt. Protams, ka šo atzinumu nedrīkst eh, sastādīt pārāk garu, tas ir skaidrs. Bet tas nav jautājums par sociālo sociālajiem brīviem pakalpojumiem, bet eh, par jātājums par to, ka pilsoņi var arī tiešām piedalīties. Eiropas Savienībā ir izšķiroši būtiski, uh, kā pilsoņi var piedalīties Eiropas Savienības attīstībā, un mēs, kā lūgumrakstu komiteja, esam tādā centrālajā punktā. Mēs, mums ir jāpārstāv Eiropas Savienības pilsoņu intereses, mums ir jārūpēs par to, ka caurskatāmība tiešām pastāv arī raugoties uz pirmajām šiem sūdzībā no komisijas es piedzīvoju, ka Dānijas parlamentam ir piekļuve šiem dokumentiem. Viņi saka, ka viņi to varēja lasīt. Nu jā, to var lasīt, bet to nedrīkst publiskot. Tas nozīmē, ka aktīva pilsoņu līdzdarība šeit netiek nodrošināta. Mums jārūpēs par to, lai komisija neturpinātu vienkārši uh, šādu praksi, un tā nedrīkst vienkārši teic, teikt, nu jā, tas uz jums neatiecas, tā, tā nav nekāda sārskatāmība. Tiesības tika pārkāptas aizsērot šīs durvis, tikai izņēmumu gadījumos eh, durvis var palikt cieta, bet citādi principā ir jābūt sārskatāmībai attiecībā uz šādiem lūgumrakstiem. Vēl viens punkts, es tagad uz tā uzreiz to nevaru atrast. Det var, hvad jeg ville sige i den her sammenhæng. Bet par to varbūt vēl vairāk vajadzētu detalizēt parunāt. Jā, paldies. Un eh, es, eh, kad es redzēšu, ka tas punkts atkal būs, tad es tūlīt pat pieteikšos runāt. Grazie, la kolēga Auken. Ah, paldies, Aukenas kundze. Tas ir ceturtais pants, otrais punkts. Dokumentā. Regula 1049-2001. Tātad padziļināti var izskatīt šo ceturto pantu, otro punktu. Grazie, onorevole. Paldies, Aukenas kundze. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Krīgra kungam. Yes, uh, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms atvainojos, ka mēs nedaudz nokavējām, jo darba kārtība tika pārveidota. Tad, tad eh, es saprotu, ka jums svarīgākais jautājums ir caurskatāmība. Ja ir kāda cita jautājuma, vēl varbūt jūs varētu vēlreiz uzdot jautājumus. Eh, ja jums ir kāda skaidrojuma vajadzīga no komisijas par caurskatāmību, jūs zināt, ka komisija un Eiropas parlaments ir vienojušies par jauno ietvaru nolīgumu kur ir īpaši nosacījums par informācijas sniegšanu attiecībā uz pārkāpumu procedūru dokumentiem, kur ir būtībā divi pienākumi no komisijas puses. Pirmkārt, sniegt apkopotu informāciju, kopsavilkuma informāciju par visiem pārkāpumu lēmumiem, kuru mēs sniedzam ar īpašu tīmekļa vietni, un tad pēc pieprasījuma var tikt sniegta informācija par jautājumiem kas ir saistīti ar īpašiem pārkāpuma procedūru dokumentiem. Tur ir īpaši nosacījumi, kādā veidā parlaments var saņemt šo informāciju. Tas ir arī tas pamats mums, uz kur mēs balstāmies, un tas ir galvenais atsaucas dokuments, saskaņā ar kuru mēs sniegsim parlamentam informāciju par pārkāpuma procedūrām. Vēlreiz atvainojos, ja ir vēl kādi jautājumi, par kuriem gribat, lai izsakos, tad jautājiet. Kolēģi Aukan, I'm not going to, to repeat. Mēs neatkārtošu to, ko es jau teicu, jo lielākā daļa no tā bija mans viedoklis. Bet uh, es, kad atradu šo pāntu, tas man ļoti ieinteresēja, jo šeit uh, es to nolasīšu institūcijām. Uh, ir jāatsaka informācijas sniegšana tad, ja tas uh, uh, Uh, pārkāp kaut kādas intereses, piemēram, ja ir komerci intereses, tad uh, tas ir parasts tāds gadījums. Un tas ir tas, kur jūs parasti lietojat uh, tiesu procedūras un juridiska padoma, bet mēs neesam tiesas lietās, tad, kad ir pārkāpuma procedūra. Un tad jūs sakāt, ka tad viss būs uh, slepens, jo kaut kad varētu būt tiesas lieta. Nu, tad jau tur var visu ietvert. Es domāju, ka uh, šis ļoti dāsnais veids, eh, skatot šos jautājumus, domājot, ka tas kādreiz varētu notākt tiesā, tas eh, traucē mums strādāt un mums vajadzētu iet, tieši iedrošināt pilsoņus un NVO iesaistīties. Un es domāju, vajadzētu tā precīzāk skatīt šo jautājumu un nevis tikai tā vispārīgi pateikt, ka kaut kad nākotnē šis jautājums varētu notiekt, nonākt tiesā un tāpēc mēs eh, nesniegsim šo informāciju. Doktor Kroger. Klīgla kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varbūt mēģināšu izskaidrot šo 1049 regulas aptvērumu. Uh, Kā jūs zināt, tā attiecas uz informācijas pieprasījumiem un pieprasījumiem pieejai dokumentiem no visiem Eiropas pilsoņiem. Tad nav īpasa, e, īpaša regula attiecībā uz parlamentu pieeju pārkāpumu procedūru dokumentiem. Tātad tas, kas tiek dots katram pilsonim, protams, būtu jāsniedz arī Eiropas parlamentam. Tas ir vienkārši, bet e, tālāk tad sāks viss, kas sarežģīts, jo ir tiesvedība, tātad tiesu spriedumi, kuros ir teikts, ka tiesas lietas skatīšanas laikā tiesības, dalībvalstīm ir tiesības uz konfidencialitāti, lai nodrošinātu, ka va, tiek atrisināti Uh, piemērotie risinājumi sadarbojoties komisijai un dalībvalstīm. Tātad tas jau ir tiesu spriedumos noteikts un tāpēc arī saskaņā ar 149 normālos apstākļos nevar sniegt informāciju uh, individuāliem pilsoņiem pēc viņu pieprasījumu, ja ir šī pārkāpuma procedūra. Un tad ir ietver nolīgums, kas iet tālāk par pilsoņu tiesībām. Uh, kur parlamentam tiek sniegtas īpašas tiesības arī attiecībā uz procesiem, kas notiek. Un, un te jāmin arī nesen pieņemtais ietver nolīgums. Qualcuno dei colleghi intende prendere la parola? La collega Basescu. Daži kolēģi grib izteikties. Basescu kundze vispirms. Paldies priekšsādātāji. Es kā ēnu referente gribētu pateikt pāris vārdus par šo iegadējo ziņojumu, kas uzsver to, cik svarīgi ir piemērot Eiropas likumdošanu pareizi. Tiesības un pienākumu, ko rada Eiropas likumdošana, tādējādi var nodrošināt labākā veidā. Šis ziņojums parāda arī, ka instrumenti, kur uzdevums ir atvieglot uh, Eiropas likumdošanas ieviešanas novērošanu, ir uh, kļuvuši uh, nopietnāki. Kā Aukens kundze arī minēja savā ziņojumā, tad uh, transponēšanas problēmas saistībā ar direktīvām joprojām ir šķērslis kopienas likumdošanas ieviešanā. Instrumenti tāpēc būtu jāstiprina, lai nu šīs problēmas atri, atbrīvotos. Daudzi lūgumraksti gan neskar pārkāpuma procedūras, bet uh, Tādējādi mēs gūstam labu informāciju par to, par ko ir nobežījušies pilsoņi. Gribētu minēt vēl vienu svarīgu aspektu komisijas ziņojumā. Vides aizsardzība iekšējā tirgu ir uh, tie aspekti, kas izraisa visvairāk lūgumrakstu, apmēram 173 lūgumraksti, no kuriem 82 ir jauni lūgumraksti atbalstu komisijas aicinājumu dalībvalstīm aktīvi iesaistīties, identificējot un veicot preventīvas pasākumus katram likumdošanas aktam. Grazie, la kolēga Basesku. Čis. Paldies, Basesku kundzei. Citi runātāji. Atbildot Aukenas kundzei. Es ļoti atvainojos, jo es pietiekama laba neesmu bijusi. Un to vajadzētu atzīt, ja jūs redzat, ka esat pieļāvis kļūdu. Un šis pāns, kuru minēja, es domāju, ka mēs noteikti varam atbilstīt. Tātad te ir minēta atvērtība, atklātība. iedziļināsimies šajā jautājumā, bet es domāju, ka Es zinu, ka nav viegli turēt lietas slepenībā, bet tā ir tāda eh, pastāvīga cīņa par atklātību. Un man liekas, ka ir arī tiesas lieta, vienkārši tas ir jāpaskatās vēl. Uh, bet es biju ļoti iepriecināta, kad es uzzināju, ka viss nemaz nav tik vienkārši, kā jūs parasti mums sakāt. Grazie, onorevole Oken. Paldies, Aukenas kundzei. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad gribu atgādināt, ka grozījumi šim atzinumam iesniedzami līdz 2. maijam, 2018. 2018. un tas pēc tam tiks skatīts 24. maijā. Ja Čičistara kungs tam piekrīt, tad došu viņam vārdu, jo mēs vispirms runājām par devīto punktu un tagad pāriem pie astotā. Čičistara kungs, vārds jums. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos. Man ir tas gods uh, prezentēt arī šo atzinumu komitejai, un man, eh, es gribētu pateikties sekretariātām un palīgiem, kas to sastādīja. Un galvenais, kas man jāsaka, manuprāt, ir tas, ka mēs eh, cenšamies šeit pievērst uzmanību konkrētiem piemēriem, lietām, kas ir skatītas šajā komitejā, kas šķiet eh, relevantas šajā nodarbinātības komitejas un sociālo lietu komitejas ziņojumā. Te ir runa par mobilitāti un sociālo atstumtību. Šeit ir uzskaitīta virkne piemēru, un uh, mums tieši pilsoņi ar lūgumrakstiem ir norādījuši uz dažādām problēmām. Es nedomāju, ka daudz vairāk šeit man būtu sakāms. Vienīgais, ka gribētu teikt, ka, protams, es uh, ar prieku gaidīšu kolēģi komentārus par šo dokumentu, un tad redzēsim, vai būs kaut kas jāmaina vai jāpapildina. Paldies! Per la Commissione do la parola al dottor Grieco. Došu vārdu komisijai. Greko kungs. Uh, thanks a lot. Eh. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Čičester kungs, par šiem te ieteikumiem. Košas kunga atzinumam. Mēs atbalstām šos ieteikumus un varbūt es varētu izteikt dažus komentārus. Es neskatīšu tos katru atsevišķi. Ja nu vienīgi jūs to vēlētos par kādu konkrētu punktu. Mēs esam iesaistīti lūgumrakstu komitejas darbā, un tāpēc mēs, protams, arī redzam šos lūgumrakstus, kā tiek iesniegti, un zinām, kādas ir galvenās jomas, par kurām cilvēki iesniedz lūgumrakstus. Lielākoties tie ir saistīti ar jautājumiem, kas nav patiesībā ES kompetencē, un tomēr daži no tiem ir ļoti būtiski mums. Pirmkārt, kad mēs runājam par uh, aizsardzību pret diskrimināciju, es ietvars aizsardzībai pret diskrimināciju tagad attiecas tikai uz nodarbinātību un profesionālo apmācību, ir 2078 eh, direktīva, ir direktīvas priekšlikums, kuru komisija pieņēma 2008. gada jūlijā, un kuras mērķis ir paplašināt šo te diskriminācijas, um, pretdiskriminācijas aizsardzību uh, arī uz citām jomām, piemēram, pieeju izglītībai, pieeju precēm un pakalpojumiem, um, sociālā aizsardzība un tā tālāk. Uh, Jūs varbūt zināsiet, ka šis priekšlikums joprojām tiek skatīts padomē. Tur ir vajadzīga vienprātība no padomas puses, jo tas balstās uz līguma 19. pantu. Redzu, ka viens no jūsu priekšlikumiem ir paplašināt šo te aptvērumu arī uz uh, aizsardzību pret diskrimināciju uz uh, pamata, ka cilvēkam ir īpašas vajadzības. Uh, Un šeit padomē ir vajadzīga vienprātība, kā jau teicu. Vēl viens komentārs, kuru gribētu izteikt, ir par pieejamību, par to, lai uzlabotu transporta un uh, fiziskās vidas pieejamību, informācijas komunikācijas tehnoloģiju uzlabošanu. Uh, un tā ir viena no galvenajām darbībām, kuru komisija pieteica 2010. gada novembrī par Eiropas invaliditātes stratēģiju līdz 2020. gadam. Šobrīd mēs gatavojam darbu, kas būtu vērsts uh, uz Eiropas pieejamības aktu, tātad uh, pasākums ES līmenī, lai uzlabotu pieejamību. Laika grafiks vēl nav strikti definēts, jo šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Mums ir jāapspriežas ar dalību valstīm vispirms un arī ar visām iesaistītajām pusēm, ne tikai ar uh, invalīdu organizācijām, bet arī ar uzņēmējiem, kam, protams, arī ir daudz, kas sakāms par šo jautājumu. Bet Nākamgad komisija tad eh, jau zinās, vai nāk klajā ar šādu akta priekšlikumu, lai uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Runājot par astoto punktu, jūs šeit minat Eiropas invalīdu automašīnu novietošanas karti. Uh, Es domāju, ka tas varētu būt labs veids, kā veicināt iekšējo mobilitātē. Es un komisija 89. gadā ieviesa šo zilo zīmi, ar kuras uh, palīdzību tad uh, cilvēkiem ir uh, pieejamākas uh, stāvvietas, un tās tiek izmantot šīs zīmes arī dalībvalstīs, un visiem tās ir pazīstams. Jūs minat arī kopīgas identitātes kārtas ieviešanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Savienībā. Tas, protams, ir sarežģītāks jautājums. Paziņojumā par Eiropas invaliditātes stratēģiju, kas tika pieņemta pagājušā gada novembrī, komisija saka, ka ka mēs pētīsim iespējamās sekas šādai sastarpējā atzīšanai Eiropas Savienības līmenī. Mums ir uh, akadēmisko ekspertu tīkls uh, šajos jautājumos no visām dalību valstīm, un tagad viņi pēta, kādas varētu būt sekas un kāda varētu būt ietekme. Un balstoties uz šo ietekmes novērtējumu, tad mēs lemsim, kā rīkoties. Bet šobrīd jums nevaru pateikt, uh, ko tad komisija šeit darīs. Un pēdējais komentārs varbūt, ko gribētu izteikt, būs par 11. punktu. Tātad eh, to, ka cilvēkam ar īpašām vajadzībām ir nepieciešamas efektīvas sociālās aizsardzības sistēmas un apdzības apkarošanas programmas ir Eiropas platforma pret nabadzību un sociālo izstumtību. Tā ir viena no galvenajām iniciatīvām Eiropas 2020. gada stratēģijā. Šeit uh, invaliditāte tiek ņemta vērā kā viena no svarīgākajām lietām. Un, protams, ka šīs aspekts ir jāņem vērā arī citās iniciatīvās. Un šī platforma būs viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai uzlabotu situāciju šajās jomās. Paldies! L'onorevole Auken. Aukenas kundze. Mūsu āda referentam bija jādodas prom, tāpēc es teikšu tikai vienu īsu piezīmi. Un tas ir vārds affordable, pieejams, vai tāds, ko var atļauties kā tas ir minēts, preddiskriminācijas. Tur affordable ir tas, ko var atļauties cilvēks ar īpašām vajadzībām. Tātad viņiem būtu jābūt šai iespējai to atļauties. Bet šeit, kā tas ir minēts, tad tas ir tas, ko iestādes domā, ka viņas var atļauties. Un tā ir milzīga atšķirība. Es kādreiz biju Dānijas parlamentā, tur mums bija uh, jautājums par liftu ierīkošanu Dānijas parlamentā, un mēs domājam, vai tiešām mēs to varam atļauties. Bet uh, mēs to varam, jo mums tas būtu jādara, un tas būtu jādara tādā veidā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām arī to varētu atļauties. Tātad šī te vārda affordable lietošana vismaz būtu jāizskata un jāapsver. Grazie. Nu, ci sono altri interventi? Paldies. Neviens cits nevēlas izteikties. Čičestāvā kungs gribat piebilst ko? Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka šis ir vēlmju saraksts. Paldies komisijas pārstāvim par komentāriem. Un es arī pieņem zināšanai to, ko Aukens kundze, Aukens kundze teica par vārdu affordable. Man jāsaka, ka es to domāju tādā plašākā izpratnē, jo, ja indivīdi to nevar atļauties, kaut ko nevar atļauties, bet uh, mēs domājam, ka tas tomēr ir jādara, tad kādam tomēr par to ir jāmaksā un kādam tas ir jāatļaujas. Tā tad uh, eh, tas ir tāds būtisks aspekts, bet galvenais noslēguma komentārs būtu sekojošs. Man Eh, tiešām ir paveicies, ka es tiešām nezinu, kādas grūtības ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Daži no mums ir pamanījuši, zinām, ietekmi, piemēram, ieejot liftā šajā ēkā. Manas īpašās vajadzības ir tas, ka esmu garš un eh, man ir slikta redze, tad man ir višķiņ jāpieliec uz leju, lai redzētu pogas liftā un skaitļus uz tām, jo tās ir eh, nolikts tādā augstumā, lai cilvēki eh, ratiņkrēslā tās varētu aizsliegt. Tātad man tās nav īpaši liels grūtības to izdarīt, salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kur tiešām ir ratiņkrēslā un eh, kādas viņi ciestu grūtības, ja nebūtu liftu. Tātad mums vajadzētu tiešām padomāt par cilvēkiem, kuri ir šādā situācijā un darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzot atvieglot viņu dzīvi. Paldies! Grazie. Allora ricordo anche per uh, questo par... Paldies! Nu, tad termiņš, lai iesniegtu grozījumus, ir noteikts 4. maijas, pulkstens 18. Pieņemšana ir paredzama 24. maijā. 12. lūguma raksts numur 1110-2008, ko šeit vārdā iesniedz uh, īrijas valsts piedalīgā mērā līri. Tā uh, šķiet, ka uh, viņa ir klāta, tad došu vārdu viņai. Sorry, Madam Chairman, would you like... Priekšsēdētājs kundze, vai jūs vēlaties, lai es nolasu savu lūgumu rakstu? Yes, yes. Sorry, thank you very... Jā, jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, gribētu pateikties lūgumu rakstu komitejai, ka tā ir ieinteresējusies par šo lietu, un paldies, ka varu runāt, pārstāvot savu kopienu. Esmu ieradusies, lai runātu par toksiskiem atkritumiem uh, eh, Hobolan uh, eh, salā pie Korkas un ka īrijas uh, Uh, valdība neko šeit nedarījusi. Es, es esmu iesniegusi dokumentus, tikai pieminēšu dažus jautājumus. Korkas osta ir viena no lielākajām un skaistākajām dabīgajām ostām uh, pasaulē. Tā ir ļoti skaista un tā ir arī kultūras vēstība. Uh, toksisko atkritumu izgāstuvi ir galvenais punkts Korkas ostā. Uh, Čējas organizācija ir nobežījusies par e, šo te ietekmi, jo tur apmēram 5000 tonu toksisko atkritumu. Mēs esam vēršies Eiropas komisijā, bet nekas nav darīts. Visi ziņojumi ir pierādījuši, ka kopš 96. gada šeit ir pierād, piesārņojumi šajā ostā, kas kaitē uh, iedzīvotājiem. Irish Steel Uh, darbojās šajā ostā bez licences un 100 tūkstoši tonu toksisku atkritumu šajā laikā tika uh, noglabāt šajā vietā. Un tas ir tāpēc, ka eh, eh, vīdes aizsardzības aģentūra nav neko darījusi šeit. Uh. Valdībai šeit ir zināma atbildība. Čejs uzskata, ka atkritumu ietver direktīva nosaka, ka valsts iestādēm ir pienākums rūpēties, bet tās to nepilda. Visas iestādes pilnībā apzinās, kāds ir uh, šis, uh, kāda ir situācija, un šī situācija uh, šajā salā norāda, ka tā ir. Toksiskie atkritumi katru dienu ieplūst osā, un mēs redzam, ka šīs iztaumi ir izgājušies. Neviens neaizstāv mūsu un mūsu vīdi. Uh, mēs redzam, ka tā tas visu laiku notiek, un regulatārās iestādes nenodrošina mums vajadzīgo aizsardzību, tāpēc esmu šeit jūsu priekšā. Korkas uh, ostas tūmā ir uh, ļoti daudz vēža gadījumu. Korkā ir ļoti daudz vēža gadījumu, kas ir 27% lielāks nekā uh, vidējais rādītājs valstī. Nav veikts nekāds pamatots pētījums, kaut gan 20 gadus jau uh, pietējie iedzīvotāji prasa šādus uh, pētījumus uh, valdībai, bet neviens negrib uzņemties atbildību par mūsu veselību. Uh, sistēmām ir jādarbojas pienācīgi, un regulārijām iestādēm ir jāsaprot, ka viņām ir pienākumi un jāpildina noteikumi. 2008. gadā bija vēl viens ziņojums no vīdas ministrijas, bet uh, iepriekšējie ziņojumi netika ieviesti. 2008. gada Ziņojumā tiek paustas uh, bāžas. Riska novērtējums 2008. gadā ņēma vērā uh, augstās robežvērtības, uh, kas ir atšķirīgs no zemākām vērtībām, kuras piedāvāja citas organizācijas. Uh, Mēs esam nobežījušies par šīs uh, situācijas ietekmu uz cilvēku veselību. Ir arī putekļi, kas lido no šīs vietas un piesārņo pārtiks ķēdi. Viss šīs lietas mūs satrauc. Hobor uh, ir tuvu apdzīvotām vietām, bet uh, šīs vērtības, robežvērtības neatbilst dzīvojamo rajonu noteiktiem robežvērtībām. Uh, Vēl viena lieta, par ko esam nobežījušies, ir tas, ka Young White Green uzrādīja uh, lielu koncentrāciju daudziem toksiskām vielām šajā salā. 2008. gada ziņojumā uh, tiek par zemu novērtēta uh, šo toksisko atkritumu ietekme. Tiek norādīts, ka Kā jūs redzat, B tabulā augsnē ir augsts piesārņojums. Šie parauga parāda, ka ir smagie metāli, kas ieplūst korkus ostā. Mēs redzam pēc šiem paraugiem, ka tie runā paši par sevi. Ko varētu darīt? Ir ieteikti dažādi ieteikumi, kā to varētu mazināt. Vides aģentūra ieteica uzbūvēt sienu ap šo piesārņoto vietu, lai aizsargātu vīdi. Protams, to vajadzēja darīt kā minimumu, bet tas netika izdarīts. 2006. gada direktīva prasa, lai tiktu izveidoti atkrituma apsaimniekošanas plāni. Čējs uzskata, ka īrija nedrīkst vienkārši pieļaut šādu situāciju, ka ir atkritumu vieta, kas visu laiku piesārņo apkārtējo vīdi. Uh, Mums tagad ir eh, bijis desmit gadi un eh, bijis labklājība un bija nauda, lai šo problēmu risinātu, bet mēs redzam, ka droši vien šī problēma tiks atlikt vēl uz desmit gadiem, mums vienkārši būs jādzīvo šādā situācijā. Mēs zinām, ka toksiskie atkritumi uz šīs salas piesārņo Korkas ostu, eh, jo ir šie atkritumi, kas tur izplūst un piesārņo cilvēki ir eh, pietiekami ilgi gaidījuši, lai iestādes savus pienākumus uztvērtu nopietni. Mēs ceram, ka Lūgunrakstu komiteja izskatīs šo jautājumu, kad eh, īrijas eh, valdība nepietiek savus pienākumus un kaut kas tiks darīts. Paldies par uzmanību! Ja, auch, äh, vielen Dank für die Ausführungen. Wir haben ja unter diesem Punkt. Jā, paldies par komentāru. Šajā punktā gribētu atvainoties Nacionē kundzē. Es esmu tā kā viņas vietā, jo uh, ir uh, preses konference, uh, viņai preses konference, bet viņi atnāks pēc tam. Mēs esam apkopojuši trīs petīcijas, uh, lūgumrakstus. Uh, gribētu lūgt tagad uh, 1732, 2010. Es ceru, ka es izrunāju pareizi jūsu vārdu. Nē, nesunāju pareizi. Es atvainojos, Kelija kungs. Jā, nu visu kārtībā nav nekāda problēma. Jā, patiešām ir saprātīgi salikt kopā droši vien uh, šos lūguma rakstus kombinēt, jo tas attiecas uz to pašu tematu. E, īsi pēc uh, savas ievēršanas Eiropas parlamentā es uh, jau pieteicu šo jautājumu. Es patiešām biju izbijies, cik liela nolaidība šeit ir notikusi, it īpaši pret vietējiem iedzīvotājiem. Uh, ja paraugās uz statistiskajiem datiem, kā vietējie iedzīvotāji, 70% viņiem ir vairāk eh, vēzis nekā pārējiem iedzīvotājiem. Un uh, lielākā daļa no cilvēkiem patiešām ir konstatējuši, ka ir saistība starp eh, šo metālu Romu un viņa veselības stāvokli. 2005. gadā, kā ir konstatēts, ka ir bijis pārkāpums pret Eiropas Savienības likumiem. Atkrituma izmantošanas direktīva saka, ka visas izgāstuves, tam ir jābūt atļaujām šeit, tā eh, gadījumā tas tā nav, un tas ļoti žēl, ka tas vispār varētu notikt. Šeit runa ir par trim lieliem jautājumu blokiem. Viss uh, sarežģītākais jautājums ir, protams, par cilvēku veselību. Cilvēki varbūt droši vien ir visi, visi svarīgākie. Ja pieļaus tālāk šo situāciju, nedodot cilvēkiem iespēju saņemt informāciju par veselības ietekmi, tad eh, šie indīgie atkritumi un uh, vēža biežiem gadījumiem, tad tas īstenībā ir nolaidības pārkāpums. Otrakārt, vidas jautājumos ir uh, arī noteikti nosacījumi priekšā tad uh, kungs. Uh, tas mums visiem kā deputātiem ir ļoti svarīgs. Es šeit domāju arī par turismu. Dienvidīrijā iedzīvotāji ļoti atkarīgi no turisma, tīpaši korkā, lai nopelnītu savu uh, iztiku. Un šī teritorija īstenībā, protams, ka līdz ar to nav sevišķi atraktīva. Un ja jūs padomāsiet par to, ka 50 kuģi šajā ostā e, pietāvojas katru gadu, un katru gadu ir šīs e, izgāstuvis e, Ašdam poligonu priekšā tiek un izvērtas ir tiešām likvidēs tur turismu. Ko lai dara? Komisija šeit cerams, un arī lūguma rakstu komiteja noteikti pieņems lēmumu, pirmkārt, kurš ir atbildīgais, kuram ir jāatbild nākamajos desmit gados, iepriekš desmit gados vienmēr tika metēt bumbas priekš un atpakaļ. Bet uh, ir uh, arī teikts, ka vispirms ir jāveic pētījums par veselības ietekmi, lai varētu pierādīt sasaisti starp atkritumu poligonu un vēža parādīšanos. Otrakārt, vai nu šis poligons ir jāslēdz vai arī jāiztīra attiecībā uz vidas nosacījumiem un arī attiecībā uz turismu tas būtu svarīgi. Tas viss patiešām ir ļoti skumji un nožēlojami. ka cilvēkiem jābrauc atzeros parlamentus, liekuma rakstu komiteju, lai tiktu izdarīts tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata par pamatiesībām. Mūsu veselībā dara visu. Es gribētu teikt paldies eh, Alērija kundzē un paldies arī personai, kas uh, ir no šī uh, vēlēšana apgabala. Jā, lūgum iesniedzēja, paldies priekšēdētāju Paldies, eh, dāmas un kungi. Es pati esmu no šīs salas, es priecājos, ka veselības pētījums uh, ir, kas ir veikts eh, Korkas ostā, un es ceru, ka lielās salas uh, veselības problēmas uz to visu, to visu parādīs. Paldies arī Keļiekungam, ka viņš uh, prezentēja šo lūgumu rakstu. Mēs uh, piederam pie šī līča, karkas līča. Tas ir viens no apvidiem, kur ir visvairāk vēža saslimšanas gadījumu, tādēļ ir obligāti jāveic pētījums par veselības ietekmi, lai mēs varētu pierādīt, vai nepastāv kopsakarība starp uh, indēm un uh, lielo vēža slimības parādīšanos. Iepriekšējais veselības ministrs 2008. gadā apsolīja veikt šo pētījumu, tad 2010. gadā tam vajadzēja būt jau gatavam. Vairāk nekā 50 miljoni tika iztērēti. Un īrijas revīzijas palātā ir jāparaugās, kādā veidā šī nauda ir iztērēta. Tērāt uh, ražošana uh, 50. Gadu, 50. gadu sākumā izver savu darbību un Hroms 6 tika konstatēts arī eh, starp pāriem indējiem vielām, tas eh, izraisa vēzi. 2008. gada bija pēdējais neatkarīgais ziņojums, tur pateiks, ka Hroms 6 un citas indīgās vielas ir tīpaši tādos seklajos ūdeņos var parādīties, un tas var novest pie tā, ka ja ir stiprs vējš, tad uh, tas var uh, atstāt ļoti lielu ietekmi. Vēža slimību skaits ir uh, 37% pārsniedz eh, īrijas vidējo skaitli. Korkas eh, apvidus eh, oficiālās iestādes, tām ir, bija jāprūpējas par šo oficiālo licenci, bet īstenībā šīs gāstuvi šis poligons ir nelegāls. Un komisijai uh, tika nosūtīts arī no vietas iestādes puses arī uh, nosūtīta vēstuli par uh, sabiedrības veikto darbu un pateicīgo iestādi. Šī iestāde tika nodibināta. Bet uh, tā nerūpējas ne par atindēšanu, ne par ierobežošanu. Šeit runa par uh, to, Uh, ka šis šī, šis poligons vairs netiks izmantots. Korkas ostā var būt runa par tieši ietekmi un droši vien, ka šļiviens gadījumi tieši to saistīti. Hroms 6 patiešām tur ir un um, austrumu salas uh, pusē ragā ir arī vēl augstākas hroma vērtības. Noslēgumā priekšādātāja kungs, es gribēju teikt, ka cilvēkam ir tiesības uz to, ka šī, šis palikums tiktu likvidēts vai tiktu iztīrīts. Vēlamies ves, pētījumi par veselības ietekmi, vēlamies aicināt šajā komitejā parūpēties par to, lai būtu vidēji draudzīga nosacījumi šajā salā un eh, lai tas atbilstu vidas nosacījumiem, lai visas eh, problēmas eh, tiktu. Uh, atrisinātas. Paldies arī vietējām un nacionālajām iestādēm, kas norādījuši uz problēmām, un arī paldies Kelī kungam deputātam, eh, kas eh, parūpēs par to, lai komisijas uzmanības par šiem jautājumiem tiks pievērsta. Labi, paldies eh, lūgumrakstiesniedzējiem. Tagad vārds būs komisijai, lai atzina par to sniegs preklēna kungs. Vai tas ir pareizi izrunāts? Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, no faktu viedokļa mēs noteikti esam logumrakstu iesniedzēju pusē. Eh, situācija tiešām ir satraucoša, bija toksisko atkritumu izgāstuve bez atļaujas, kas tika izveidota, un tāpēc mēs esam vērsušies pret īriju. Lai citāto līrijas kundze viņa teica, ka sistēma ir izgāzusies, es jums pilnīgi piekrītu, un arī Eiropas kopiena tiesa nosodīja īriju par sistēmiskiem pārkāpumiem, korekti pārvaldot atkritumu izgāstus. Tātad, ko mēs komisijām esam darījuši, mēs izmantojām uh, Nīderlandes spriedumu, lai izdarītu spiedienu uz uh, īriju, un saskaņā ar 260. līgumu pāntu mēs nosūtījām uh, vēstuli Irijai, lai izdarītu uz viņiem spiedienu. Šajā pāntā ir runa par sodiem. Un uh, lūgumraksta, tātad lūgumraksta tā minētajam uzņēmumam ir jāattīra šī vieta. Uh, Uh, un īrijas iestādes ir vilcinājušos to darīt, ir daudz solījumu pausti nagāt, pagātnē, un tie nav pildīti, bet jāsaka, ka jaunais vīdes ministrs Organa kungs šķiet ir sapratis, uh, kādas ir problēmas uh, vīdes noteikumu ieviešanai īrijā, un arī citos jautājumos redzam, ka kaut kas mainās, virzās uz priekšu, un saņēmam informāciju no īrā, īrijas iestādēm, ka viņi norādīs, kurai iestādē tad e, šomēnes ir šī vieta jātīra, jāsakārto, nu, redzēsim, ja viss norisināsies kā paredzēts, tad e, varbūt tas tiks izdarīts, ja nē, un neredzēsim īrijas iestāžu nekavējošos rīcību, tad mans komisārs piedāvās komisāru kolēģijai spērt nākamo procedūras soli, proti vērsties tiesā, prasot soda maksas. Tātad mēs uh, drīz saņemsim rezultāts no īrijas, un kā Olīrijas kundze teica, mēs negaidīsim vēl desmit gadus. Paldies! Die Antwort war eindeutig äh, von den Mitgliedern. Wer möchte Stellung nehmen? Bustunaro? Jā, uh, tagad vārds uh, eh, Pustenāru kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, tas ir pareizi. Tātad, viens vienkārši jautājums. Varbūt, ka tā ir daļa no mūsu ikdienas darba. Kā tas ir iespējams, dārgie kolēģi, ka desmit gadus mēs saskaramies ar vienām un tām pašām problēmām visās ēst dalībvalstīs? Ja tas, būt, ja tas tā būtu ar jaunpienācējiem, tad varētu būt izskaidrojums, ka viņi nav sagatavoti, nav uh, gatavi, nav viņiem vajadzīgais aprīkums, to var piemie, pieņemt, bet ja tas ir par vecu dalību valsti, ka konsekventi visu laiku uh, tiek pārkāpti tik klaji noteikumi, netiek labota situācija, tas uh, ir ne tikai satraucoši, bet vienkārši nepieņēmami. Un šeit paturot prātā to, ka tagad mums vajadzētu lūgt šo menedžmenta ziņojumu mums, lūgumrakstu komitē ir jāprasa un tad jāmaina noteikumi. Kāpēc komisija tā vilcinās, prasinot, prasot skarbākas sankcijas un noteikumus, uh, lai nekavējoties labotu situāciju, ja problēmas ir tik uh, šausmīgas, tās postoši ietekmē vidi un arī sabiedrības veselību un arī bioloģisko daudzveidību galu galā. Kā tas ir iespējams? Tagad mēs vedam sarunas ar Rietumbalkām valstīm, cenšoties viņiem mācīt un stāstīt, kas ir labi, kas ir slikti, kas būtu jādara, kas būtu jāuzlabo, lai viņi varētu atbilst mūsu cerībām, bet pašā Eiropas Savienībā ir šādi klaji pārkāpumi un netiek piemērota likumdošana. Īrijas gadījumā es pat nezinu, cik lietas mums ir bijušas ar tām pašām problēmām. Un kas būtu jādara. Ar šo zilo ziņojumu un lēmiem, kas tiks pieņemti rudenī, mēs atkal aicinām komisiju konstruktīvi rīkoties un atrisināt problēmu. Jo citādāk, kā tad mēs varam stāstīt korkas iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība ir laba un strādā efektīvi un tomēr nevar atrisināt šādu tomēr nelielu problēmu, tā nav globāla krīze. Tās, tas nav nekāds biržas sabrukums un ekonomikas kritums, tas ir vienkārši zemes teritorija, kurā vīdes problēmas tiek radītas nepareizas pārvaldības vai pārvaldības trūkuma dēļ, es gribētu teikt. Tas ir tiešām satraucoši redzēt, ka mūsu pasivitāte pasivitāte un mūsu nespēja risināt dienišķas problēmas šeit parādās. Un man ir vajadzīga tāda saturīgāka atbilda no Eiropas komisijas. Jūs mums sakāt, ka bija spriedums un sankcijas, bet kā tik ilgi var pieļaut, ka valdība nerisina problēmas tik daudzus gadus? Tas ir ne tikai nepieņemami, bet tas ir kauns visām Eiropas Savienības vērtībām. Paldies! Miss Oken, please. Okens kundze, lūdzu. I just, I just agree. Es piekrītu tam, kas tika teikts, es nelūdzu vārdu, es vienkārši atbalstīju runātāju. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich würde äh, gucken die Runde. Jā, lūguma rakstiesniedzēja dabūs vārdu. Es tagad skatos vēl, kāds nevēlas runāt. Pirms mēs dodam vārdu lūguma rakstiesniedzējiem, vēl viens jautājums no manas puses. Vai jūs esat nu, tā jūtuši, ka kaut kas mainās, jo komisija jau tā kā teica, ka iespējams nākamajās dienās, varbūt nedēļās kaut kas notikšot. Nu, lieli notikumi parasti tā parādās jau iepriekš, tā būtu man cerība, jo jūs varat, varat atbildēt Jawohl. Paldies. Jā, tiešām šķiet, ka lietas mainās, un es arī atbalstu to, ko teica komisijas pārstāvis, ka jaunais vidas ministrs tiešām vairāk pievēršās šiem jautājumiem kā iepriekšējais ministrs. Bet, eh, protams, mēs ceram, ka rīcība tiks veikta. Uh, Nu, pēc iespējas drīzāk, bet vēl svarīgāk ir noteikt termiņu. Pusotras gads vai divi gadi. Cilvēki, kuri cieš, jo īpaši tātad šie cilvēki, kas cieš no vēža, viņiem ātri ir vajadzīgas atbildes un nedrīkst to visu atkal atlikt Un tāpēc es gribētu lūgt komisijai, ko viņi domā ar formulējumu pēc iespējas drīzāk. Next one, please. I would just like to... Es tikai gribētu pozitīvi vērtēt komisijas norādu uz to, ka tiks nosaukta turvākajās nedēļās tā iestāde, kurai ir jāsakārto šī situācija. Situācija tiešām ir ļoti steidzama. Uh, cilvēku veselība ir vissvarīgākā lieta un ņemot vērā, ka e, reizi 11 dienās kādam no cilvēkiem uzstāda diagnozu vēzis, e, tiešām ir jāveic steidzamāk pasākumu, un mēs ar nepacietību gaidām, kad tiks nozīmēta tā iestāde, kurai šī vieta ir jāsakārto. Paldies, ka uzklausījāt mūsu lūgumu rakstu. Um, thank you. Likewise. Paldies! Es arī ar prieku uzklausīju, ka komisija teica, ka kaut kas eh, virzās uz priekšu, bet diemžēl to pašu mēs dzirdējām 2008. gadā. Un tas bija atkal tāds uh, ziņojums, kas neko nemainīja, kaut kas tika darīts. Un tad, kad ir paisums, uh, tad uh, šie uh, atkritumi tiek uh, ar ūdeni, uh, šis piesārņojums tiek aiznests tālāk, un cilvēki ar bažām gaida katru šādu uh, ūdens kustību, un es ceru, ka tiešām beidzot tiks darīts kaut kas pozitīvs un nevis tikai sastādīts kārtējs ziņojums. Higgins, please. Thank you very much. Higgins, kungs ir kopientiesas spriedums, ir skaidri pateikts, ka ir pārkāptas direktīvas. Kāda veida rīcību mēs patiesībā varam sagaidīt, lai beidzot vietējās iestādes tiktu sauktas pie atbildības par to veidu, kā viņš šeit nerīkojas. Mums ir vajadzīga skaidra norāde, datums vajadzīgs, kad mēs varam kādu rīcību sagaidīt priekšsādātāju. Paldies! Jā. Ja. Vielen Dank. Wir haben. Äh, Jā, paldies. Mēs uh, redzam, ka situācija ļoti skaidra un komisijas sniedz ļoti viennozīmīgu atbildi, ka šī atkrituma izkārstava ir pretlikumīga. Par to ir äh, spriedums, par to ir līguma pārkāpšanas procedūra. Labā ziņa ir tāda, ka īrijas valdība paziņojusi vai vidas ministrs ir pateicis, ka nākamajās nedēļās patiešām kaut kas mainīsies. Thank you. Tā ir ziņas labā puse. Es ieteiktu, ka mēs vispirms uh, pilnībā atbalstītu lūgumu rakstiesniecējus, jo šī situācija nav pieņemama. Ir arī situācija sakarības starp punktu, par kur mēs diskutējām par Eiropas Savienības tiesību transponēšanu par tā kontroli, tas bija Alkanas kundzes ziņojums. Mēs bieži vien lūgam rakstu komitē, mums ir tāda problēma, ka no mūsu viedokļa raugoties, mēs konstatējam likuma pārkāpumus un tā bezpalīdzīgi noraugāmies, kā notiek tāda kā pingponga spēle starp komisiju, kas patiešām cenšas kaut ko darīt un dalību valstu, kas uh, grib noteikt spēli un neko citu kā iegūt laiku. Tas ne tikai apdraud vidi, bet arī cilvēka veselību, un tad šāda uh, eh, spēlīta nav pieļaujama. Mēs to arī savā ziņojumā iekļausim. Es ieteiktu, protams, ka mēs atstāsim atklāt šo lūgumu rakstu. Mēs jau gribam zināt, kas notiks. Uh, Un lai mēs kā lūgumrakstu komiteja uzrakstītu vēstuli īrijas valdībai, lai vēlreiz ar lielu uzsvaru norādītu uz to, ka mēs no viņiem gaidām, ka viņi šo nepieņemamo situāciju atrisinātu. Vai tas būtu priekšlikums? Es skatos uz uh, deputātiem, vai kāds iebilst, vai varbūt grib izteikt atzinumu. Lūdzu. Yeah, thank you. I... Paldies. Es domāju, ka tā ir lieliska ideja, un, manuprāt, mēs varētu prasīt no komisijas arī, ka pēc, teiksim, trim mēnešiem vai kādu noteiktu laika viņi atkal uh, nākt pie mums ar progresu ziņojumu, tā vietā, lai to vienkārši tā atstātu. Tad lūgumrakst iesniedzējiem būtu skaidrāka aina par to, kad varam gaidīt progresu ziņojumu. Jā, protams, šis ir aizņemts eh, darba laiks mūsu komitejai, bet eh, noteikti šādu gra grafiku laika termiņu ir ļoti laba ideja. Jā, vēl jautājums komisijai. No manas puses komisija bija sevi optimistiski noskaņota. Tā teica, ka nākamajās nedēļās kaut kas notiks. Kad uh, varētu gaidīt komisijas atbildi, lai mēs varētu protokolā iekļaut termiņu? Un tā vēlme ir pamatota, lai lūgumrakstiesniedzēji patiešām šo steidzamo prasību varētu uh, dzirdēt, ka patiet uh, lūgumrakstu komiteja uzskata, ka tas ir nepieņemama situācija un ka tā ir jāatrisina. Uh, timing. Jā, es domāju, ka trīs mēneši ir la labs termiņš. Iespējams, ka mēs saņemsim uh, informāciju jau agrāk, bet eh, es domāju, ka labs termiņš ir trīs gadi, kad mēs tad eh, ziņosim, vai mums būs labas ziņas, vai arī tad eh, ar tiesu saistītas ziņas. Paldies, jums pieņem, ka mūsu mūs, mūs kolēģis Kelī, jūs jau mums arī varat uh, sniegt informāciju, jaunu informāciju, vai kaut kas notiek. Mēs vienkārši gaidām, vai mēs kā Lūgumērs komitejas uh, deputāti, mēs gaidām vienkārši, ka būs pasākumi un ka tur uz vietas tiktu uzlabot situāciju nākamajās nedēļos, uh, vai tiešām kaut kas reāli mainītos. Mēs tā, uh, uh, Kerija kungs varētu tā sakot, mums sniegt tādu aktuālu informāciju. Tātad mēs atstājam atklātu šo lūgumu rakstu. Otrakārt, pēc trim mēnešiem būs atkal iesniegts, iesniegts šī informācija, un treškārt mēs rakstīsim vēstuli Lielijas vādībai un lūksim vēlreiz uh, ar lielu uzsvaru pēc iespējas ātrāk atrisināt šo nepieņemamo situāciju, un ceturkārt arī Kaliekungs sniegs mums aktuālu informāciju atkal no jauna par situāciju. Jā, šeit ir runa par Eiropas Savienības ticamību, kā tiek īstenots Eiropas Savienības tiesības. Tie jau pareizi teici, tā nav jau runa tikai par kaut kādu attīstības valsti, bet ir runa par vecu uh, dalību valsti, un šeit. Uh, Mē, ir, nu, tiek gaidīts, ka mē, tiks īstenotas un tiešām īstenotas Eiropas Unības tiesības, lai radītu tiesisku situāciju. Vai mēs tā varam atstāt? Kelī, kungs, vai jūs gribat vēl noslēguma komentāru? Pavisam īsi. Paldies priekšsēdētāji par izpratni un par to, ka ļoti pozitīvi uztverētu šo situāciju. Un, manuprāt, jūs arī ļoti labi apkopojāt šo jautājumu. Un komisijai Eh, es gribu teikt, ka jā, trīs mēnešu termiņš būtu saprātīgs un tas noteikti radītu liels cerības. Un tas eh, palīdzētu arī veidot pozitīvu ēst tēlu, proti, ka mēs eh, uztveram pilsoņu bažas nopietni, esam gatavi rīkoties, tad, ja tiek pārkāpta ēst likumdošana. Paldies arī kolēģiem par atbalstu, jo īpaši kolēģiem šeit priekšā. šis lūgumraksts tiks paturēts atvērts, arī mēs turēsim acis vaļā un skatīsimies, kas notiek vai kaut kas mainās. Starp citu arī jāpaldies eh, lūgumrakstu iesniedzējiem labu māju ceļu. Es ceru, ka jums paliks labs iespējas par lūgumrakstu komiteju Eiros parlamentā. Paldies! Tagad pārējām pie 13. darbkārtības punkta. Tur ir runa par īrijas eh, eh, varas iestādu nevara valdības vadlīnijas. Tātad Mēs esam trīs apkopojuši 0872, 0883 un 0902. Un 1207. Eh, Tātad mums ir Higgins kungs, kas uh, var eh, nolasīt uh, logumrakstu iesniedzēju uh, paziņojumu. Nous sommes ensemble, oui. Okay. Oui. Okay. Ja, then... Harkins kundze arī mēs esam kopā, tā ka jūs varat vienoties, kurš izteiksies kā pirmais. Dāmām priekšroka vai, nu, kā jūs vēlties. Es runāšu pirmais. Pirmkārt, gribētu pateikt priekšādātāju kungs, ka 2009. gada decembrī es šeit atvedu trīs ģimenes un arī Harkins kungs un Kelī kungs to darīja un lūgumrakstu komitejas uh, pilnvaru kontekstā gribētu piedāvāt uh, piemēru, ka trīs meitas šajās ģimenēs. In terms of compensation. Un tagad uh, ir saņemts kompensācijas pēc lūgumrakstu komitejas iejaukšanās un uh, tiešām kaut kas ir mainījies. Mēs izdarījām spiedienu uz īrijas valdību, uz uh, vietējām iestādēm, uh, un tik atzīst, ka trīs meitenes, kas gāja bojā, uh, ka tur bija jāsniedz kompensācijas, un panāca vienošanos tātad ārpus tiesas, un lūgumrakstu komiteja ir ļoti labs instruments, lai pilsoniem atvieglot kontaktu ar iestādēm Eiropas līmenī. Šajā konkrētajā lietā, kas ir Harkins kundzei un man, šeit ir runa par plūdiem. Un tad, kad plūdi notiek īrijā, tad nav tā kā eh, tas ir pie Reinas, ka ir plūdi vienu dienu un tad nākamā dienā tie nav. Bet tieši īpašo akmeņu dēļ un smilšakmens dēļ uh, Ja mums ir flūda, tie ir 3-4 mēneši. Un šajā gadījumā mēs runājam par mājām, kurš 2009. gada novembrī saskārās ar, ar pilnīgu izpostījumu. Viņu um, īpašumi tika izpostīti, tātad cilvēki mājās bija ūdens, un uh, viņu īpašumi bija, tika pilnībā iznīcināti. Problēma ir tā, ka viņi nevarēja saņemt ne kompensācijas no īrijas valdības, uh, ne arī kompensācijas no apdrošinātājiem, jo šie īpašumi ir e, plūdu zonās. Esmu īpašā situācijā. 94. un 95. gadā es biju ministrs, kas bija atbildīgs par plūdiem, un 94. un 95. gadā es pasūtīju ziņojumu attiecībā uz to, kāda tad būtu uh, Uh, kuras tad būtu tās teritorijas, kas ir flūdu zonas, un mēs izveidojām karti, un tur tika noteikts, ka netiek sniegtas būvatļaujas jebkādai būvniecībai, vienalga vai tā būtu ģimenes māja vai daudz dzīvokļu māja, uh, šajās teritorijās, kas tika noteikti šajā ziņojumā. Un galvējs uh, padome, kas ir manā un Harkins kundzes Uh, vēlēšana apgabalā viņi izsniedza uh, būvatļauju šajos trijos gadījumos. Tātad viens no šiem gadījumiem Makafko ģimene ir atsaukušas lūgumu rakstu, jo viņi vienkārši ir emigrējuši uz Austrāliju, viņi ir izmisumā. Tātad viņiem nav nekādas intereses vairs. Uh, mēs runājam tagad par divām ģimenēm, par Kīnam ģimeni un par Flektī ģimeni. Un viena ir Ziemeļgalvajā un otra Dienvidgalvajā. galvajā Abos gadījumos tika izsniegts būvatļaujas, tos tās izsniedz vietējās iestādes, būvēt mājas zonās, kurās eh, mūsu 94. gada ziņojumā, tas tika publicēts 97. gadā, tika teikts, ka tur nevajag būt, būvēt, nevajadzētu būvēt tieši tāpēc, ka uh, tur ir problēmas ar plūdiem. Un tomēr vietējā pašvaldība izsniedza šo atļauju, un tagad uh, ģimenēm nav nekādas iespējas saņemt kompensācijas ne no apdrošinātājiem, viņi nevar arī nekur pārvākties. 95. gadā es pārcēlu 14 ģimenes, kas bija uzbūvējušas mājas eh, plūdu zonās, viņiem nebija nekāda apdrošināšana, es viņiem izsniedzu jaunas zemes, eh, viņi varēja uzbūvēt jaunas mājas, eh, un ja viņiem bija kaut kāda apdrošināšana, tad mēs atmaksājām starpības starp šo te apdrošināšanas summu un mājas vērtību, Iepriekšējā valdība 2011. gada februārī tagad ir atteikusies vispār uh, skatīt jautājumu par jebkādām kompensācijām šiem ģimenēm. Tātad būtībā, ko es saku, ka šeit pastāv problēma, un mēs nebalstāmies tikai uz blūdu direktīvu, jo tā uh, vēl pāris mēnešus nebūs spēkā. Mēs uh, runājām par cilvēktiesībām, pamattiesībām, par veidu, kāda ir attieksme pret šīm ģimenēm. 2009. gadā mēs šeit ielūdzām ģimenes, eh, un toreiz tika izdarīts spiediens uz īrijas valdību, lai tiktu skatīts šīs lietas, un beidzot šīs lietas tika atrisinātas, un tika sniegt kompensācija par šiem bojāgājušiem bērniem. Mēs šeit vienkārši prasām uh, uh, godīgu attieksmi. Šīm ģimenēm nav māju, viņu mājas ir izpostītas, vienkārši tāpēc, ka viņiem tika izsniegts atļaujas būvēt uz būvēt tātad šajās pludzonās. Un vēl viena lieta, ko gribu izskaidrot, šī ir pašvaldība, kas saka, ka viņi nezinot neko par kaut kādu ziņojumu par plūdiem, un tā ir pašvaldība, kur es jums pastāstīšu. Tātad eh, jumta krāsa, logu izmērs, durvju izmērs, pieeja eh, ceļiem, publiskiem ceļiem. Par to viņu visu ko zina, bet par plūdiem tur viņi neko nezina. Tas būtībā priekšsādātāja kungs arī ir eh, šis te galvenais arguments, kur gribēju paust. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos ļoti īsi, patiešām, jo kolēģis jau detalizēti visu izstāstīja. Un pēdējais, ko viņš teica, ir ļoti pareizi. Tātad, ja viņiem nepatīk jūsu uh, jumta krāsa, tad viņi jums piesienās, bet, ja ir kaut kas saistīts ar blūdiem, tad viņi neko nesaka. Tātad komisijas atbilde tiešām ir tāda, mēs jau zinājām, ka plūdu direktīva nevar uh, darboties retrospektīvi. Uh, which is a special protection area. Tātad īpaši aizsargājumās zonas eh, pilsonim ir eh, neiespējami piedāvāt šādus zinātniskus pie, pierādījumus, kas tiek prasīti, jo tie ir jāvāc gadiem. Tātad pilsonim saņemt šādu atbildi uh, Tas neko nenozīmē, un tas, protams, atbaida cilvēkus. Higienas kungs izskaidroja situāciju, kāda ir šiem cilvēkiem, ka viņi ir uzbūvējuši plūdu zonā māju, viņi nevar paņemt apdrošināšanu, neviens viņiem nekompensē eh, par šo situāciju, kādā viņi atrodas. Un viņi vienkārši vēršas Eiropā, pat ja nav likumdošana, kas to sēdz. Bet, kā jau jūs teicāt, uh, līdzīgā lietā mums izdevās panākt, ka eh, pilsoņi saņem kompensāciju. Tad eh, pat ja mums šeit nav pilnīgas kompetences, tad tomēr mēs varam kaut ko mainīt. Paldies. Komisija. Komisija lūdzu, kurš runās komisijas vārdā? Kas par netiekums? Yes, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātiem deputātiem, kas pacēla šo problēmu. Komisija ļoti labi apzinās, kādas ir šīs problēmas. Tās ir uh, līdzīgas, atvainojos, tātad tuvāk mikrofonam. Mēs pateicamies deputātiem, kuri pacēla šo te problēmu par būvēšanu plūdu zonās. Tā ir ļoti izplatīta problēma. Un par to ir jārunā arī kontekstā ar klimatu pārmaiņām. Ļoti plašas teritorijas, piemēram, pie Londonas ir arī e, saņēmušas atļaujas, neņemot vērā pietiekami faktu, ka uh, aizvien vairāk būs eh, īpaši laika apstākļi, tāda ārkārtēja laika apstākļi, kas eh, klimata pārmaiņu rezultātā pastiprināsies. Jā, ir šie notikumi, kas nenotiek katru gadu, bet jāapzinās, ka līdz ar klimata pārmaiņām šādi eh, plūdi un citas lietas var atkārtoties aizvien biežāk. Kā jau deputāti norādīja, uh, Diemžēl plūdu direktīva nevar darboties ar atpakaļējošu datumu, to nevar izmantot kā pamatu kompensācijām un gribētu jums vienkārši atgādināt, jūs to droši vien zināt, ka direktīvā ir noteikts termiņš līdz 2011. gadam. Dalībvalstīm ir jāizvērtē savu upju basēnu attiecībā uz plūdiem, un tur, kur pastāv riski, tad līdz 13. gadam jāizstrādā kartas šīm zonām, un līdz 2015. gadam plūdu riska pārvaldības zo plāni ir e, jāizveido šīm zonām. Tas ir tāds ieskats direktīvas noteiktumos. Un tāpēc šo direktīvu kā tādu nevar izmantot kā pamatu kompensācijām. Uh, Deputāt kungs jau norādīja, ka šeit varētu būt uh, vēl plašāk jautājumu skatām pieeja tiesām, cilvēktiesības, tiesības uz kompensāciju, bet neko daudz komisija, diemžēl, nevar teikt par šādām jomām, kuras nav harmonizētas. Un mūsu tiesības ir tikai spriest par ES likumdošanas pārkāpumiem. Mēs, protams, jūtam līdzi un gribam uzsvērt, ka šādas situācijas būtu jāizskata arī klimata pārmaiņu kontekstā, ņemot vērā, ka šādas katastrofas notiks aizvien biežāk. Daudzos gadījumos solidaritātes fonds tiek izmantot, lai palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar plūdu sekām Eiropā. Un uh, daudzās dalībvalstīs ir šīs problēmas. Protams, ja vietējās pašvaldības sniedz būvatļaujas, izsniedz būvatļaujas eh, plūdu zonās, nu tad, eh, protams, ka tad cilvēki var vērsties tiesā un droši vien nacionālajā likumdošanā ir iespējas uh, pret to cīnīties. Mēs, diemžēl, neko vairāk nevaram par to teikt. Bet ir vēl viens punkts, ko minēja uh, tiek uh, mm, deputāti par putnu direktīvu. Un tiešām uh, pilsoņiem noteikti ir grūti savākt vajadzīgos pierādījumus, kas ir noteikti šajā direktīvā. Diemžēl ir līdzīga problēma. Mēs neesam vidas aizsardzības aģentūra, kā ASV, jo viņiem ir savi inspektori un savas uh, pilnvaras. Uh, Mūsu vidas aģentūrai šādas uh, pilnvaras nav, un tāpēc mums arī būtu grūti savākt pierādījumus. Un komisijai ir jāsavāc pierādījumi pirms vērsties tiesā, lai pierādītu, ka ir veikts pārkāpums. Tāpēc es negribētu izteikt konkrētus komentārus par šo jomu, bet mēs drīz uh, paziņojumā par es likumdošanas ieviešanu varētu runāt par šo jautājumu. Bet līgumā nav nekas noteikts, kas ļautu mums veikt šādas pārbaudas un vākt pierādījumus. Es saprotu deputātu teikto, bet saprotiet arī, ka komisijas pilnvaru šeit ir ļoti ierobežots priekšsādātāji. Tagad vārdu saņēmis komitejas deputāti Kelikungs ir pieteicies. Tagad lūdzu, Kelikungs, tagad jums vārds. Support, uh... Gribēju tikai atbalstīt kolēģu teikto Higgins kunga un Harkins kundzi. Tas man iepriecina un tas man apbēdina. Priecīgs esmu tāpēc, ka beidzot, ka, ka vismaz mēs varam šeit tikt uzklausīti lūgumrakstu komitejā par šo ļoti skumjo jautājumu, un tas man apbēdina, ka tas atkal atspoguļo, kā ķeltu tīģeris tomēr rīkojas uh, šajā te būvniecības buma ietekmē, un nedrīkstēja sniegt šīs atļaujas, un indivīdi uh, droši vien saskars ar problēmām, ka viņi nevar piebūvu uzbūvēt, piemēram, tur ir grūti saņemt būvatļauju, bet plūdu zonā uh, e, var atļauju saņemt. Man pašam ir līdzīgas problēmas bijušas, bet uh, tiešām nevajadzētu būvēt plūdu zonās. Man liekas, pagājušajā nedēļā Nacionālajā televīzijā, pagājušajā gadā bija uh, programma par vienu gadījumu, kas ļoti skaidri parādīja, cik ļoti attālināt viss šī plānošanas politika ir no realitātes. Notiek arī korupcija uh, saistībā ar būļu izsniegšanu. Pilsoņi vienkārši tiek atstāti neziņā. Šeit mm, nav, protams, pārkāpta Eiropas likumdošana, tāpēc neko daudz te nevaram darīt. Uh, bet pat uh, tādās vietās, kur nav nekāda saistība ar plūdiem, apdrošināšanas kompānijas jau tagad būtiski palielina apdrošināšanas izmaksas uh, privātajiem māju apdrošināšanai, uh, un cilvēki maksā, um, bet tās ļoti augsts maksas. Higgins, please. Higgins kungs, lūdzu. Thank you, thank you, Mr. President. Thank you to you and to your secretary. Paldies priekšsādātāji, paldies sekretariātam, paldies arī komisijai. Es jūtu, ka šeit ir zināma apātija mūsu lietā. Ir skaidrs, ka jo tas neietilst mūsu kompetencijā, tad nav attiecīgu pilnvaru, bet runājot par šīm ģimenēm, mēs esam varējuši izdarīt iepriekš spiedienu uz īrijas valdību, lai iegūtu taustāmu rezultātu. Nu kā tur īsti ir pašlaik? Vai nav iespējams pozitīvs rezultāts? Kelī kungam ir taisnība. Kas ir noticis šo plūdu gadījumā? Um, nu, Halkinas eh, kundze un es pats runājām par šo ķeltu tīģeli, kā mēs to radījām. Tas bija mīts izrādās. Un ir 80 tūkstoši mājokļu, kas eh, ir, jā, būtu jānojauc, tāpēc, ka tās ir uzceltas par, ņemot vērā tādas tendences, kas bija sabiedrībā, un nu, nu, tās novirzes, kas tur bija. Un nav jau ne komisijai, ne padomē, ne mums jārēģē. Tas ir lūgumrakstu komitejas sekretariātam, eh, kam jārēģē. Un nu, šeit jānāk klajā ar priekšlikumu. Tas, kas notika 2009. gadā, ir atbilde, kas ir tikusi sniegta, un e, ģimenes varēja to izmantot, lai e, saņemtu kompensāciju, tad, kad bija trīs meitenes gājušas bojā. Jāpievēršas tiem argumentiem, kas ir tikuši iesniegti. Ir direktīvas, e, kas zināmā laika posmā nevar stāties spēkā, bet iespējams, ka mēs varētu atrast pamat argumentus, lai izdarītu spiedienu uz vietējām varas iestādēm, jo, acīm redzot, tās ir pieļaujušas pārkāpumus, nu, bet es pašlaik gribētu jums vēlreiz pateikties. Okay, danke. Few small remarks. Dažas īsas piezīmes. Kā mums tikko teica Eiropas komisijas pārstāvis, eh, tad eh, šeit nav konstatējama skaidra, skaidrs eh, Eiropas likumdošanas pārkāpums, un tas ir skaidri redzams, bet pirmkārt, un tas ir ļoti svarīgi, šīs divas mājas ir uzbūvētas ar vietējo iestāžu atļauju. Tātad šeit ir legāli būvētas ēkas, ņemot vērā visus īrijas noteikumus. Otrakārt, tā ir skaidra īrijas iestāžu atbildība saņemt apstiprinājums šīm divām mājām. Tātad pirmkārt tie, kas uh, dod atļauju, viņiem ir ne tikai pienākums izsniegt šo atļauju, bet ir arī zinām pienākumi gadījumā, ja kaut kas notiek, ir katastrofa, jo uh, jūs atsaucāties uz šiem zinātniskajiem pierādījumiem un bija šī te karte ar plūdu zonām, kurās teritorijās tad plūdi varētu apdraudēt ēkas un tik un tā viņi šīs atļaujas deva. Tātad, ja kaut kas te tiešām ir šķērsām, tad uh, viņiem ir zināma atbildība, ne tikai politiska vai morāla, bet arī juridiski. Uh, viņiem ir atbildība proti vietējām iestādēm, kas izdod atļaujas. Jo, ja šie divi pilsoņi uh, būtu šīs divas ēkas uzbūvējuši bez tiesībām to darīt, bez atļaujām, tad viņus uzreiz iesūdzētu tiesā, viņiem būtu jāmaksā soda naudas. Tātad viņi vienkārši ievēro nosacījums un juridiskās prasības. Tātad priekšsādātāji un godātie kolēģi, es gribētu ieteikt pirmkārt nosūtīt vēstuli īrijas valdībai, Pirmkārt, lai pārbaudīt, jo es nezinu jūsu hierarhiju, jo dažās dalībvalstīs ir nacionālās iestādes, kas uh, ir atbildīgas par uh, ēku drošību. Mums vajadzētu pārbaudīt, kāda ir īrijas sistēma, tātad varbūt ir kāds atbildīgais nacionālā līmenī, kam būtu jāpārbauda, kurš tad nacionālā, es atvainojos, vietējā līmenī ir atbildīgs, un tad varētu identificēt atbildīgo iestādu vai personu, lai saņemtu kompensācijas par šīm divām lietām. Un pēdējā piezīme. Daudzās ES dalību valstīs, piemēram, Rumānijā, tad, kad ir plūdi un uh, postoša ietekme plūdu rezultātā, tad valdība tādā ļoti nepietiekamā likumdošanas ietvarā tomēr sniedza kompensācijas. Tā ir vismaz tāda neliela solidaritātes uh, izrādīšana cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Es domāju, ka šeit ir ne tikai morāls pienākums īrijas iestādēm palīdzēt cilvēkiem šajos divos gadījumos, jo viņi taču pilnībā ievēroja prasības, un tagad viņi tiek pilnīgi atstāti novērtā, tā it kā viņi būtu uzbūvējuši kaut kādā uh, vietā mājas, kur nav nekādas tiesiskas normas un tā tālāk. Please take Ms. Hawkins, please take the... Hawkins, konsults, be very brief. Atkal izteikšos ļoti īsi, jo viss jau būtībā ir pateikts. Vispirms paldies komisijai par viņu iejūtīgo pieeju, pat ja viņiem nav šī kompetence. Paldies par izpratni. Paldies arī Bastināro kungam par viņa labiem ieteikumiem. Manuprāt, ir labi. Mūs, zinām, mērā ierobežo, zinām, noteikumu, ko mēs varam darīt, bet, zinām, spiedienu tomēr mēs varētu izdarīt uz Nacionālo valdību. Uh, lai nodrošinātu, ka pirmkārt tas neatkārtojas un otrkārt cilvēki saņemtu kaut kādu kompensāciju. Pavisam īsi gribu atsaukties uz šīm trim ģimenēm par šiem auto avārijām. Ne tikai par to, ka viņi saņēma kompensācijas, bet tagad arī visas citas vietējās iestādes apzinās, ka nedrīkst pieļaut šādas kļūdas, kas ir pieļautas. Uh, Un tā ir tā labākā uh, lieta, kas ir sasniegta. Ļoti labu darbu ir paveikusi šeit lūgumrakstu komiteja, paldies sekretariātam un par to, ka tiek turpināts šis darbs. Jo, ja mēs tikai būtu apsprieduši to, tad uh, tas neko nemainītu, bet mēs turpinājām strādāt un tas ir situāciju mainījis. Paldies, es gribētu izteikt priekšlikumu. Pirmkārt, uh, lūgumrakstu uh, paturēt atvērtu Un otrkārt, kaut arī varbūt nu, rodas aizdomas, ka būs jāraksta daudz vēstules, tad juridiskā situācija jau ir eh, ļoti pārunāta. Parasti mums, kā Eiropas Savienībai un komisijai, ir maz ietekmes iespēju, jo kļūda notikusi ir uz vietas, eh, pašvaldība ir devusi atļauju, cilvēki ir būvējuši, un līdz ar to viņi ir maldināti, jo tas ir bijis plūdu apvidū. Un, uh, parasti tad uz vietas var to visu risināt. Un es domāju, ka es jums pilnīgi piekrītu, ka cilvēkam visam ir pilnīgi vienalga, vai tas ir spriedums, vai tas ir eh, kaut kā tāda vienošanās eh, džentlmeņu starpā. Es domāju, ka šeit ir jāturpina strādāt, tad es ieteiktu, ka mēs patiešām uzrakstītu vēstuli, kurā mēs izteiktu savu neizpratni vietējām iestādēm un valdībai. Uh, un lai mēs dabūtu arī atbildi, kā izskatās, kā to uztver politiski atbildīgi uz vietas, jo var jau kļūdīties, tā ir viena lieta, bet no, pirmkārt, no eh, kļūdām ir jāmācās, no otrkārt, eh, kļūdas ir jālabo, kā bērniem mēs to iemācījāmies, ja kāds kļūdās, tad viņam ir jālabo savas kļūdas. Gribu arī eh, lūguma rakstā. Jo ir, ir, ir arī ombuds, kas, jo tas tās tipisks pilsoņu jautājums kur pilsoņi ir cietuši kaitējumu valsts rīcības dēļ un lūdz palīdzību. Tātad es to visu apkopošu. Tad tās būs trīs vēstules. Tad atvērtu pat, eh, paturēt šo lūgumu rakstu eh, vēstuli vietējiem iestādēm, vēstuli valdībai un arī Irijas ombudam. Un tad mēs gaidīsim atbildi, un tad arī varbūt arī varēs arī nobalsot par to, un arī precīzi ierakstīt, ka mēs uh, neizpratni. Šeit uh, ir cilvēki paļāvušies uz uh, likumu, un tagad viņus atstāja uh, bez palīdzības. Un tā mēs varētu tā norunāt, jā, viss piekrīt, tad es priecājos, un tad šis punkts būtu pabeigts, un tā mēs varam pāriet, jā, dažādi, ātri dažādas jautājumus. Jā, varbūt, ka ir vēl dažādi jautājumi. Jā, tagad bija tās nevis pārpratums, tagad mums ir vēl dažādi jautājumi, un dažādi jautājumu lokā ir protokols iepriekšējā darba kārtībā 20. punkts. Tur bija runa par lūgumu rakstu 774 Marija Pērksnes Spānijas, kur mēs vienojāmies. Thank you kur mēs vienojamies par to, ka šī lieta un tālākā procedūra, mēs par to runāsim koordinātoru sanāksmē. Un tur, no nu, man viedokļa raugoties, tur uh, trūkst vēl viens uh, papildinājums. Nākamajā sēdē koordinātori apspriestu, un tagad šīs papildinājums tālākas procedūras, paredzot iespēju iz, izstrādāt rezolūcijas projektu. Tas nozīmē, ka mēs gribējām arī par šo rezolūcijas projektu lemt koordinātoru sēdē, vai to sastādīt vai nē. Es gribētu vienkārši lūgt jūsu piekrišanu, lai mēs šo īso papildinājumu vēl varētu iekļaut protokolā. Neviens neiebilst, tad tas tā arī ir. Okay. Kept, kept Labi, tad es tagad uh, nodošu drošās rokās. Uh, Ar to gribu teikt, ka mēs varam beigt sanāksim, bet koordinātoriem lūdzu palikt. Pēc desmit minūtēm mēs šodien varam laicīgi sākt koordinātoru sanāksmi. Yes. But I need also a break for three minutes. Pārtrauksim uz tagad uz uh, trim minūtēm. Es paraudzīšos, pie, kur ir uh, Macone kundze. Labi, jūs parakstāt šeit telpā. Jozo, good, ok. We, we begin in fast as possible. Mēs sāksim cik vien ātri iespējams. Tātad pus 6, 11.30. Labi.